Colleghi? Colleghi, possiamo cominciare? Labrīt, dārgie kolēģis, ierosinu sākt sanāksmi. Priekšsēdētājs Albertīnī eh, kungs ir ļoti aizņemts Itālijā un eh, tādēļ viņš nevarēja ierasties no rīta, bet viņš vadīs sēdi pēcpusdienā. Bet es aicinu jūs izrādīt eh, sadarbību un lai mēs varētu tā efektīvi šorīt no rīta strādāt. Gribētu atgādināt, ka šodien Pūkstens 5.15 kopā ar attīstības komiteju mēs balsosim par Saharova balvas uh, kandidātiem, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai jūs piedalītos šajā sēdē. Tālāk par tulkojumu režīmu. Tulkojums ir pieņējams visās oficiālajās Eiropas Savienības uh, valodās, izņemot dāņu un maltiešu valodu. 107. noteikums uh, paredz izņēmumu 106. noteikumā, tas ir, ja nepietiek uh, tātad tūku attiecīgajās valodās, tad ir pieļaujams sēdes noris arī šādā kārtībā. Tātad pirmais punkts darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana, otrais punkts protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 15. septembrī. Uh, vai ir kādi iebildumi? Nav, tad protokols apstiprināts. Tālāk trešajā punktā man nekāda paziņojuma nav. Tālāk pie citiem jautājumiem man nav nekādas tēmas, ko piedāvāt. Tālāk piektais punkts starp kārtībā. Kas ir Punkts par trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šķērsoja dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām trešo valstu sarakstus, kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Tātad tas būs elektroniskais balsojums. Tā kā lūdzu pārliecinieties, lai jums ir līdzi elektroniskā balsošanas karteņa. Atzinuma autore ir Baronese Latforde. Un Taņa Fažon arī runās par šo jautājumu. Tātad par grozījumiem. Grozījuma iesniegšanas pēdējais termiņš bija 1. oktobris. Mēs redzam arī grozījumu uh, eksemplāru, kas jums ir izdalīts, un tad došu vārdu Barnesē Latvārdei. Paldies priekšsēdētāji. Man šķiet, ka mums bija ļoti vērtīgas diskusijas šajā komitejā pagājušajā nedēļā, un eh, mēs redzējām izteiktu atbalstu noformulētajam mērķim, tas ir panākt bezvīzu um, ceļošanas režīmu Rietu un Balkānu valstu pilsoņiem. Uh, Protams, eh, ņemot vērā eh, solījums nodrošināt eh, drošības prasību izpildīšanu, kāds tika izvirzīts šīm valstīm. Tā kā kopumā šo mērķi mēs grupā atbalstījām, bet tajā pat laikā lielākā daļa deputātu atbalstīja pēc manām domām tādu pieeju, kas būtībā būtu salīdzināma ar Fionas kundzes pieeju, kas ir vadošā referente no Libe komitejas. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka visas piecas Rietumbalkānu valstis – kas iekļauts stabilizācijas un asociācijas uh, procesā atbilstoši Tesaloniku secinājumiem. Tām visām vajadzētu uh, tikt iekļautām šīs regulas grozījumos. Un es uzskatu, ka tas atspoguļojas 17. grozījumā, ko es piedāvāju. Un tad, tad tur iet runa par Bosnijas, Hercegovinas un Albānijas iekļaušanu regulas grozījumos. Un tad mums ir nepieciešams komisijas izvērtējums attiecībā uz eh, šī režīma ieviešanu vai pareizāk eh, sakot vīzu režīmu atcelšanu šajās valstīs. Tas nozīmē, ka nebūs nepieciešams oficiāls priekšlikums no komisijas nākamajā gadā. Tas ir pats svarīgākais. Tālāk par Kosovu. Šeit svarīgs ir mans septītais grozījums, un tā galvenā būtība ir tāda, ka mums ir nepieciešams eh, dialogs ar Kosovu par vīzu režīmu, lai noteiktu atvieglotā vīzu režīmu ieviešanas kārtību. Un tad es atsaucu savu oriģinālo vai sākotnējo pirmo grozījumu. Šeit es gribētu lūgt komiteju izrādīt iecietību un uzticību, jo es zinu, ka atsevišķi deputāti bija nobežījušies par to, kāda būs redakcija un um, gribēju, lai šī redakcija būtu no vienas puses pragmatiska un tajā pat laikā atspoguļotu tās, tos tiesiskos sarežģījumus kāda ir attiecībā uz Kosovas statusu un uh, to, ka 22 uh, valsts ir atbalstījušas Kosovas neatkarību. Un es gribētu aicināt kolēģus atbalstīt mani balsojumā par septīto grozījumu, kā arī par astoto grozījumu, kas ir līdzīgs, bet, nu, ideālajā gadījumā tomēr es gribētu atbalstu septītajam grozījumam, un tad mēs varētu detalizētāk izstrādāt šo priekšlikumu Libu komitejas piedāvātajā kontekstā, jo diskusijas joprojām turpināsies, lai panāktu kompromisu, kas ir pieejams pēc iespējas vairāk deputātiem cenšoties iekļaut tad arī Kosovas pilsoņus šajā procesā, lai izvairītos uh, no situācijas sarežģīšanas. Bez tām es gribētu teikt, ka Libe komitejas kontekstā mums būs arī jānoslīpē uh, redakcija attiecībā uz Bosniju, Albāniju un Hercegovinu, jo tie, kas ir diskusijas Libē, zina, ka arī tur cilvēki ir nobežījušies par šīs normas formulējumu, tīri no tiesiskā viedokļa, ar kuru mēs cenšamies panākt uh, vīzu režīmu atvieglošanu jaunajā gadā. Tā kā es arī šeit gribētu aicināt komitejas šo atbalstu 17. grozījumam, un tad mēs varētu uzlikt punktu uz I Libe komitejā. Es ļoti ceru, ka tas bija skaidri un saprotam. Paldies! Grazie, la parola quindi alla collega onorevole. Paldies! Fions kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, baronesē Latfordei un kā referente no Liba komitejas es gribētu pateikties Sārai Latfordei, kā arī Koracē Bildskundzei par sadarbību. Un man šķiet, ka uh, eh, barones Latford eh, sagatavojas ļoti labu atzinumu par vīzu režīmu atvieglošanu, es domāju, ka mums ir iespējams panākt ļoti labu kompromisu attiecībā uz tekstu, ko mēs gatavojam Lība komitejā. Bet, kā referenta šī jautājumā, es gribētu uzsvērt dažas lietas, pirms jūs balsojat par šo atzinumu. Vispirms, es, protams, um, gribētu uh, apsveikt vīzu režīmu atvieglošanu sākot ar 2010. gada 1. janvāru uh, Maķedonijai. Um, Serbijai un Montenegro. Eh, Serbija un Montenegro ziņoja komisijai par visprasību izpildīšanu pagājušā mēneša beigās, un es ļoti ceru, ka komisija to arī ņems vērā. Tālāk par manu vizīti pagājušā nedēļā Saraje, Sarajevā. Eh, Bosnija, Hercegovina un Albānija netika iekļaut komisijas jūlija priekšlikumā tīri tehniska izvērtējuma rezultātā, kas, protams, bija korekti, bet, diemžēl, netika ņemts vērā um, etniskā sašķelšanās risks pēc šādu pieņa, lēmumu pieņemšanas. Pēc sarājos apmeklējumu es varu vēlreiz apstiprināt, ka sarežģītā politiskā situācija var pasliktināties vēl vairāk, ja mēs nerādīsim pozitīvu signālu varas iestādēm, jo vasarā tika panāks ļoti būtisks progress. Eiropas komisijas delegācijas vadītāji vadītājs pagājušajā nedēļā Sarajevā apsveica uh, iestādes par panākto progresu, un viņiem izdevās izpildīt 90% no atlikušajām šīm prasībām, neizpildītiem prasībām dažu nedēļu laikā, ieskaitot pasākumu ieviešanu cīņai pret naudas atmazgāšanu, korupciju, uh, teroristu aktivitāšu finansēšanu, un viņi pat panāca vienošanos par datu apmaiņu starp policijas iestādēm. Pirms mēneša situācija izskatījās pilnīgi savādāk, un tad, kad jūlijā komisija deva zaļo gaismu tikai trim minētajām valstīm, jau tad mēs brīdinājām komisiju, ka šis lēmums nostāda bosniešus ļoti sarežģītā situācijā, padarot viņus par otrās klases pilsoņiem. Es gribētu teikt tā, ja mēs nepātrināsim procesu, tad tie, kas cietīs vissmagāk, būs trūcīgi iedzīvotāji un studenti. Pagājušajā nedēļā Bosnija Hercegovina sāks izdot pases ar biometriskajiem datiem. Problēmas netiek nekādas paredzētas, viņi ir iecerējuši līdz gada beigām izdot 65 tūkstošu pasu. Viņi dara visu, kas viņu spēkos, lai raidīt tādus pozitīvus signālus saviem pilsoņiem, un es uzskatu, ka šis ir īstais laiks, lai mēs arī attiecīgi uz to reaģētu. Un tādēļ savā ziņojuma projektā es to ierosinu, un uh, Sāra Latvats kundze jau par to minēja. Mēs provizoriski pārnesam viņus uz tā saucamo balto sarakstu, bet bezvīz režīms stāsies spēkā tikai tad, kad tiks izpildīts vēl atlikušās prasības. Bet, lai nezaudētu laiku, uh, mēs ierosinām šādu pieeju, lai nebūtu nepieciešams pārskatīt likumdošanu atkal. Es gribētu aicināt komisiju nosūtīt ekspertu misiju uz Bosniju Hercegovinu pēc iespējas ātrāk, lai pabeigtu situācijas izvērtēšanu jau nākamā gada sākumā. Es gribētu tāpat uzsvērt, ka Arī Albānija ir panākusi būtisku progresu. Tā ir izpildījusi lielāko daļu prasību attiecībā uz drošību un pasēm. Tā ir izdevusi 155 tūkstoši biometriskās pasas kopš jūlija. Tāpat būtisks progress ir panāks attiecībā uz nelegālas imigrācijas, apkarošanu, pilsoņu tiesību brīvību ievērošanu un sabiedrisko kārtību. Par Kosovu tā ir vienīgā Rietumu Balkānu daļa, kas ir pilnībā atstāta ārpus vīzu liberalizācijas procesa. Tas ir ļoti delikāts jautājums, un mēs cenšamies atrast risinājumu kurā tiktu respektētas visu dalību valstu pozīcijas. Un es ļoti ceru, ka mēs atradīsim pieņemam risinājumu arī Kosovas cilvēkiem. Mums ir jādomā, kā iekļaut Kosovu vīzu liberalizācijas procesā. Varbūt, ka es varētu teikt tā, ka Rietum Balkāni ir veidoti kā mozaīka, un ja mēs vienu gabaliņu izņemam laukā, tas nozīmē, ka kopaina um, tiks izkropļota, reģions tālāk tiks sadrumstalots un sašķelts. Mēs runājām par cilvēkiem un par viņu pamatiesību ievērošanu, nodrošināšanu, un es nu pat nesen saņēmu vēstuli no viena studenta netālu no Slovēnijas, no Bihačas, un uh, viņš teica, ka Slovēnija viņam šķiet ļoti, ļoti tālu, ka viņiem būs vajadzīgi gadsimti, lai sasniegtu tādu situāciju, un viņas apņoja par situāciju, uh, kad viņi arī varēs brīvi pārvietoties, nebūdami uh, par uh, politikas ķilniekiem. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi sūtīt šo pozitīvo signālu Rietumu Balkānu tautām, lai arī šie iedzīvotāji varētu brīvi pārvietoties Eiropas telpā. Paldies! Grazie. Abbiamo una lista piuttosto consistente. Paldies, Fajona kundze. Man ir ļoti garš to cilvēku saraksts, kas vēlētos izteikties šajā jautājumā. Godātie kolēģi, es gribētu jūs aicināt izteikties pietiekami īsi un kodolīgi, lai varētu eh, ļaut izteikties pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Pirmā eh, sarakstā ir pakas kundze. Priekšstādātāji kungs, eh, dārgie kolēģi, kolēģis. Gribu teikt, vīzu atvieglojumi nav saistīta ar paplašanāšanās diskusiju. Uh, domājiet lūdzu vēl par to, tad, kad Dienvidslāvija eksistēja, tad visi no Dienvidslāvijas varēja ceļot. Viņiem visiem nebija tās problēmas, kādas ir šodien. Tādēļ lūdzu mēģiniet atšķirt starp Eiropas gatavību un uh, vīzu atvieglojumu gatavību. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Un tāpat kā iepriekšējā runātāja, es domāju, ka uh, Komisija un padomu nedrīkst izšķirt starp valstīm attieksmē pret tām. Tātad, ja Serbija Melnkalne neizpilda priekšnosacījums, tad uh, uz tām jāskatās tāpat kā uh, citām, kas neizpilda uh, noteikums. Tajā pašā kontekstā Serbija Melnkalne. Tad tāpat jāsauc Albānija un Bosnija Hercegovina, kas arī vēl nav izpildījis visus priekšnoteikumus, bet no jūnija abās valstīs uh, ir noticis ārkārtīgi daudz. Un ja vēlos pasvītrot visu to, kas te ir teikts par Bosniju Hercegovinu, tas nav jāatkārto. Pēdējo reizi uzstājoties, es to jau uh, uzsvēru. Visu laiku tiek aizmirsts, ka Albānija ir ļoti stabila uh, valsts ar stabilu koalīcijas valdību. Pēc pēdējām vēlēšanām, kas dara visu, lai uh, kļūtu gatava Eiropai, viņiem ir aptuveni 135 tūkstoši pas un biometriska uh, saturs izdots, un ir valsts, kas to nav spējuši, tādēļ es ļoti sirsnīgi lūdzu, lai komisija neveidotu uh, atšķirības, jo šādi tā pretojas labai praksē un tam, ko no mums Eiropā var sagaidīt. Tā tad vismaz Albānija, Bosnija, Hercegovina, pret tām jāizturs tāpat kā pret trim citām valstīm un Kosovu tās īpašās situācijas dēļ, es domāju, ka mūsu grozījumos, ko pilnībā atbalstu, esam arī uh, saprātīgi uh, sarakstā ievietojuši. Uh, un mēs nevaram pieļaut nekādas melnos caurumus attiecībā uz vīzām. Domāju, ka esam visi viens prāts par to. Tādēļ domāju, ka nevis tā kā 18. grozījumā ir paredzēts. Uh, Mēs vēlreiz eh, varam aicināt komisiju, lai tā nākošgad vēlreiz eh, ievadītu lūgumdošanas procedūru. Nē, tieši tagad jāpasaka tas, kas ir teikts par eh, Serbiju un Melnkalni. Un jāsaka, ja noteikumi ir izpildīti, tad uh, jūs varat uh, turpināt un uh, iestāties. Uh, Tā tad ir tikai jāpārbauda, nevis par jaunu jāsāk procesu, jo visādi citādi procesi ļoti ievilktos. Esmu pret 18. grozījumu un ceru, ka 17. varēsim pieņemt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. La parola al kolega Vigenin o Vigeni. Paldies, tagad Vigenin kungs, nākamais runātājs. Yeah, think, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mums nevajadzētu sākt debatas no sākuma, un pēc iespējas drīzāk vajadzētu sākt balsot, jo Šī ir ļoti aizņemta diena mums visiem, taču es kā S un D grupas koordinators un šī ziņojuma ēnu referents gribētu teikt tomēr pāris vārdus. Gribētu pateikties Sārai Latvardai par viņas sadarbību ar Lības deputātiem un AFED deputātiem, jo šāda te saikni ir ārkārtīgi svarīga starp abām komitejām. Kopumā mēs atbalstām Sārs Lutfords ieturēto līniju, tāpat arī Lībes referents Staņas Fajona ieturēto līniju. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams visas valstis iekļaut priekšlikumā. Negribu atkārtot to, ko teica jau citi runātāji, teikšu tikai pāris vārdus par Kosovu. Mēs gribētu saņemt, eh, izstrādāt niansētāku pozīciju attiecībā uz Kosovu mūsu politiskajā grupā. Nēsam gatavi šobrīd atbalstīt Lutfordas kundas piedāvāto septīto grozījumu. Mēs no savas puses gribam aicināt jūs atbalstīt piekto grozījumu, kas mūsuprāt ir kompromiss, kur var atbalstīt visā ārlietu komiteja kopumā. Es zinu, ka daži kolēģi ir iesnieguši vēl citus grozījumus. Tur mūsu balsošanas sarakstā ir brīvais balsojums, bet es domāju, ka piektais grozījums ir pieņemams visiem. Un visbeidzot, uzskatām, ka ir jādod iespēja Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai arī tikt vaļā no vīzēm, it īpaši ņemot vērā to progresu, kas Bosnijā Hercegovinā ir panākts kopš jūlija. Mēs domājam, ka, grozi, ka šīs izmaiņas būs svarīgas visam reģionam, jo vīzu jautājums ir tūs eh, šī reģiona iedzīvotāja sirdīm. Viņam, viņiem nedrīkst likt gaidīt uz jaunu komisijas priekšlikumu. Šīs abas valsts jāiekļauj šajā priekšlikumā. Liels paldies! Es gribētu kaut ko noskaidrot, saka priekšsādātājs. Tad, kad es jūs aicinu izteikties, jūs nevarat teikt, ko citi kolēģi varētu teikt vai varbūt nevarētu teikt. Mans uzdevums ir panākt to, lai jūs iekļauties runāšanas laikā. Mēs eh, nes, nesāksim tiešām debats no jauna, bet vienkārši izteiksimies par grozījumiem. Tāls kungs nākamais lūdzu. Thank you, Mr. Chair. I will be... Paldies, priekšsādātāji. Es tik tiešām izteikšos ļoti īsi. Īpaši tādēļ, ka tūliņ pat būs balsojums. Es kā bijušās Dienvidslāvijas pilsonis varu apstiprināt, ka pirms 20 gadiem Mums tik tiešām bija ļoti viegli aizbraukt uz Grācu, Zaldzburgu, Triesti vai Venēciju, arī uz Tesalonikiem. Tā, tās bija tās tuvākās pilsētas. Pirms 20-25 gadiem bija grūtāk aizbraukt uz Budapeštu, Bukarestu un Sofiju. Ko es ar to gribu teikt? Bijušajā Dienvidslāvijā cilvēki bija pieraduši brīvi ceļot uz rietumiem. Un ko mēs šobrīd darām? Mēs mēģinam atkal jaunajai paudzei izbaudīt tās izjūtas, kas bija iepriekšējai paudzei, brīvi ceļot pirms 20 gadiem. Atbalstīsim šo vīzu liberalizāciju. Tas būs ļoti spēcīgs politisks signāls visam reģionam, un tas ir ārkārtīgi svarīgs signāls. Tālāk par Kosovu. Mans priekšlikums ir šāds. Domāju, ka šobrīd vajadzētu nolikt malā juridiskos jautājumus, kas saistās ar Kosovu. Šobrīd mēs darām kaut ko cilvēkiem, kas dzīvo Kosovā. Cilvēkiem, kuri ir pelnījuši, lai viņiem būtu tādas pašas tiesības kā citiem, neatkarīgi no tā, vai viņu valsti ir atzinušas citas Eiropas Savienības dalību valsts vai ne. Lielas paldies! Godātie kolēģi! Gribētu visus aicināt runāt par grozījumiem Mūs interesē jūsu domas par tiem. Vandāls kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju kolēģi Sāras Latvārds paveikto darbu. Es gribētu parūpēties par to, lai mēs ne tikai sūtītu signāls Rietumu Balkānu valstīm, bet arī iedzīvotājiem, kas dzīvo Eiropas Savienības 27 valstīs, ir vajadzīgs signāls. Viņiem ir jāsaprot, ka mēs esam gatavi cīnīties pret terorismu, nelegālo imigrāciju un organizēto noziedzību. Es gribu, lai referente apliecina to, ka ja visas šīs valstis tiks iekļauts vienā priekšlikumā, tad tas būs tikai ar noteikumu, ka viņas ir izpildījušas pilnīgi visus kritērijus. Paldies! Un tagad Boskuta kungs, nākamais runātājs. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat de, de lijn die gevolgd wordt. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, referentes Latvordas kundas un Liba referentes vai Jonas kundas ieturētā līnija ir ārkārtīgi pārdomāta. Mums tiešām ir vajadzīga visietveroša pieeja. Mēs nedrīkstam dalīt Horvātus un Bosnijas sērbus, piemēram. Mums ir tiešām jāpārbauda, vai viņi izpilda kritērijus, taču mēs nedrīkstam nevienu atstumt. Mēs, protams, esam pret pārspīlētu administratīvo darbību un birokrātiju. Un mums ir jāiekļauj ikviena valsts šajā Baltijā sarakstā, tad, ja tā ir izpildījis kritērijus. Paldies! Kačina kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atgādināt mums visiem to, kāda ir parlamenta loma. Mēs esam tie, kam ir jārada dinamika reģionā. Ir ļoti svarīgi, lai AFETS, Lība, Eiropas parlaments kopumā radītu labākus priekšnoteikumus dinamiskai attīstībai reģionā un pozitīvāku enerģiju katrā atsevišķā reģiona valstī. Tikai šādā veidā mēs varam sniegt savu atbalstu pro-eiropeiskajiem spēkiem reģionā, un tas ir ļoti svarīgi. Šķiet, ka Bosnija-Hercegovina ir sarežģītākais gadījums no visām šīm Rietumbalkānu valstīm. Un tomēr šī valsts ir parādījusi, ka tā ir varējusi spērt lielu soli uz priekšu ļoti īsā laika posmā. Es gribētu uh, izteikt atzinības vārdus Latfords kundzes un Fajonas kundzes paveiktajam darbam. Un gribētu pieminēt, kā Eiropas komisijas ikmēneša novērtējumi, kas pieminēti otrajā grozījumā, kas attiec uz ceturto uh, apsvērumu, ir ārkārtīgi svarīgi. Albānija tūdaļ pat var sekot nākamajā rindā, taču Kosovu mēs arī nedrīkstam ignor ignorēt. Ir pienācis laiks atzīt Kosovu un tās pilsoņus nevienu kā valsti, bet kā tādu struktūru vienību, kurā cilvēki bauda pamat brīvības, kā piemēram brīvu pārvietošanos. Mēs nedrīkstam ignorēt šo cilvēku vajadzības, nedrīkstam viņus atstumt malā, jo tās ir viņu vissvarīgākās tiesības pārvietoties. Lielas paldies, kolēģi! Vēlreiz gribētu aicināt visus izteikties īsi. Malēnas kungs. Priekšstādā kungs pavisam īsi. Daudz, ko dzirdam par to, ka vīzu, ka, vīzu izsniegšana kavē brīvceļošanu, un cilvēki, kas pieprasa vīzu, viņi saņem arī tādu. Mums nevajadzētu tā rīkoties, it kā robežas būtu slēgtas. Normāli cilvēki var ceļot, tikai terorists un noziedznieks cenšamies aizturēt, un vīzu uh, pienākums, uh, respektīvi vīzu uh, atcelšana Albānijā un citās valstīs būtu uh, nepareizs signāls. Parastie pilsoņi var pieprasīt vīzu un arī saņemt to. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il collega Sivec. Eh, uh, nākošais runātājs Sivičkungs par reglamentu gribēja uzdot jautājumu. Eh, porządek obrad, który przyjęliśmy na początku priekšsēdētāja kungs par uh, um, reglamentu, proti par darba kārtību. Mēs to esam pieņēmuši pašā sēdes sākumā, un es gribu teikt, ka neesmu redzējis, ka būtu paredzētas diskusijas par šo um, atzinumu, bet mēs tagad diskutējam. Elektroniskais balsojums liek mums uh, palikt uh, zālē, kamēr vēl mēs nesāksim šo balsojumu, kamēr balsojums ir paredzēts. Un es gribētu uzsvērt, ka mums vajadzētu noslēgt patiesi šo uh, uh, punktu un balsot. Savādāk mums ir jāmaina darba kārtība. Allora, come ho già detto prima, eh, diventa difficile. Jau es teicu, tagad ir um, sarežģīti. Uh, uh, vajadzētu rast tādu sabalansētu attieksmi attiecībā pret uh, tiem kolēģiem, kas grib ko teikt par grozījumiem, jo par grozījumiem um, mēs varam ko īsi teikt, bet ja visa komiteja tam piekrīt, tad mēs varētu uzreiz pievērsties balsojumam. Tādēļ lūdzu balsojiet, vai vairākums ir par to, ja vairākums ir par balsošanu, tad balsosim uzreiz. Tā tad uh, referenti vēl grib ko teikt. Lūdzu, Latvārds kundze. Jā, man ir pavisam īsts ātrs komentārs. Gribu atbildēt kolēģim Van Bālenkungam un daļai atbildēt arī cilvēkam, kurš pēdējais runāja, Madlēnas kungs, viņš teica, ka uh, vīzu, vīzu režīma atcelšana ir, nāks par labu teroristiem un noziedzniekiem. Absolūti nē, man tam jāiebilst. Protams, ka vīzas netiks atceltas, kamēr šīs valstis nebūs uzrādījušas, ka ir sasniegušas kritērijas, kā piemēram atpakaļ uzņemšanas, dažādas noteikums izpildījušas, tiesvedībās sadarbība jāuzrāda, jāapkaro, ir e, noziedzība un e, dažādi citi kritēriji jāizpilda. Apvienotajā karalistē mums arī tika ieviesta brīvā kustība starp e, īriju un apvienoto karalisti. Nes neskatoties uz to, ka ir republikāņu armija e, un organizē bruņots uzbrukums. E, policija sadarbojas, mēģināja apkarot šos noziedzīgos grupējumus, bet cilvēkus tas nedrīkst skart. Tas nevienam nebūtu nenākt par labu, ja mēs norobežotos aizbildnoties ar šādiem e, apsvērumiem. Tātad, dargie kolēģi, vēlreiz atkārtošu. Ir izteikts priekšlikums, un jau vairākumi ir uh, par to, ka mēs varētu uzreiz balsot, tad uh, lūdzu uh, paceliet rokas. Tā tad lūdzu uh, paceliet rokas, kas vēlas uzreiz balsot. Un es domāju, ka nu pavisam skaidra situācija ir, un tagad mēs pievērsīsimies balsošanai, un tādēļ mm, citi runātāji vairs uh, tagad neuzstāsies. Questa ritirata, quindi passiamo al giorno dell'emendamento 6. Allora, procediamo. Tā tad pievērsīsimies balsošanai. 17. grozījums. Latvārdas kundze ir iesniegus kas par? Pret. Pieņemts. Turpināsim. 18. grozījums. Nē, priekšsēdētāji saka 19. Latvārds kundze. Lūdzu, paceliet rokas. Balsojiet. 19. Tātad balsojam par 19. Kas par? Pret? Pieņemts. Nākošais grozījums numur 4. Kas par? Pret? atturas. Tas ir jāpārbauda. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai ir kādas problēmas? Ir kāda problēma? Šķiet, ka kādam zālē ir problēmas. Elektronika. Kjūdu il voto. Jā, tad beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi ir noraidījuši šo priekšlikumu. Tagad nākošais septītais grozījums iesniegus Latvārds kundze. Lūdzu, balsojam, kas par? Pret. Pieņemts. Nepārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 viena balss vēl jāpieskaita par, viena pret. Priekšsēdētāji. Es atvainojos, viņš nevar vienkārši pateikt angliski, ka viņš balso par vai pret un mašīna nedarbojas. So, a... Bija par vienu vairāk par, tā tad pieņem šis grozījums. Allora, passiamo alla votazione per... Es esmu pret. Paiek vēl, vēlreiz balsot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 Es domāju, ka tas vēlreiz jāpārbauda elektroniski. Pārbaudīsim to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es tagad saņēmu savu balsošanas karti, un mana kolēģa mašīna nedarbojas. Viņš ir pār šo grozījumu, bet viņš nevar nobalsot. Es solo per registrare la volontà del collega, ma il risultato non cambia. Tā tad, nu, uh, ir pār vēl viena balss, bet tas nemaina šo principiālo balsojumu. Tagad devītais grozījums. Pievēršamies devītajam grozījumam, un viens mutisks, uh, tas ir mutisks grozījums. Kas pāri? pret pieņemts. Nākošais grozījums numur divi. Lūdzu balsojam, kas par pret pieņemts. Nākošais ir grozījums numur 14, kas par pret Tātad noraidīts. Un līdz ar to pievēršamies pārbaudē, elektroniskai pārbaudē. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Tātad elektroniski balsojam, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 15. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. Grozījums numur 16. Kas par? Pret? Noraidīts. Tagad mēs balsojam Nē, vēl ir kas. Nē, Lutfords kundze vēlas ko teikt. Ai, ai. Priekšsēdētāji, es jau pirms balsošanas norādīju, ka Kosovas jautājums ir delikāts, tādēļ es aicināju jūsu iecietību, lai izstrādātu galīgo redakciju Libe komitejā. Es zinu, ka viedokļi atšķīrās, un septītais balsojums saņēma pavisam nedaudz vairāk balsu nekā piektais, tādēļ es gribētu tomēr aicināt uh, septīto balsojumu eh, septīto grozījumu vienīgo atstāt, lai tas um, nemā, nepārvilktu spēkus, teiksim, lieki, ne, ne, nešķaidīt spēkus, eh, kad balsosim galīgajā redakcijā. Tā kā es gribētu atbalstīt, aicināt jūs atbalstīt šo atzinumu, kaut arī komitejas viedokļi dalījās, un es kā atzinuma autori, kur balsos arī Libē, uh, Es to apzinos un es strādāšu pie tā, lai redakcija tiktu pilnveidota. Paldies! Kolēģi, vi chiedo un ultimo voto, il voto finale, che sa... Tātad, kolēģi, eh, noslēdzošais balsojums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Chiudiamo la votazione. Beidzam balsot. Līdz ar to pieņemts. Paldies kolēģiem, paldies par uh, sadarbību. E congratulazioni alla collega Latford. Un sirsnīgi sveicu Latfordas kundzi. Bene. Eh, no. Eh, posso, far, non posso chiudere la parola, non so cosa dicevo. Questo voto Bene. L'onorevole Muniz. L'onorevole di cominciare. L'onorevole Muniz. A chi? Qual è la parola? Eh, ha chiesto di intervenire la collega Muniz, prego. Sì. Munis kundze vēlas ko teikt, lūdzu. Jā, ja, senjor prezidente, quiero primero. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt, es gribu protestēt. Tāda, kāda uh, bija norise ar uh, uzstāšanos, daži deputāti varēja izteikties, citi nevarēja izteikties, uh, un tie, kas bija saraksta galā, uh, tie nevarēja izteikties. Nu, vai nu mēs diskutējam vai nē, tas ir diskriminējoši deputātiem šajā komitejā, un, manuprāt, attieksme pret mani nav bijusi taisnība, pārtraucot diskusijas. Un bez tam uh, nebija iespējas uh, izskaidrot dažādos uh, apsvērums, un tādēļ es gribu pateikt, par ko bija runa divos iesniegtajos grozījumos. Runa nebija par to pret Kosovu negatīvu uzstākties un negāja. Uh, runa par to, ka Kosovas pilsoņi netiktu ievēroti, bet gan mēs gribējām teikt, kuras iestādes ir kompetentas, lai situāciju pārvaldītu un sarunas vestu par šo tēmu. Tātad tas nebija pret Kosovas pilsoņiem vērsts, bet gan runa vienkārši bija par to, lai uh, noteiktu iestādes, uh, kas ir starptautiski atzītas, lai sasniegtu tos uh, rezultātus, kādus 1244 ANO rezolūcijā ir noteikti. Un uh, pirms balsojuma to mēs nevarējām skai paskaidrot tādēļ, ka jūs vadējāt diskusiju tādā veidā, kā jūs to vadījāt. Kolēga, prendo atto delle sue osservazioni. Jā, es uh, pieņemu zināšanai jūs vārdus. Brīdī, uh, kad. Uh, kolēģi uzstājās, viņi uzsver arī to, ka šeit notiek diskusijas otro reizi, un tādēļ es ievēroju vairākuma viedokli. Muņas kundze saka, jā, mēs varam vairākumu viedokli uzklausīt sākumā vai beigās, bet ne jau nu vidūs procedūrai. Priekšsēdēs. Jā, nu, viedokļi ir dažādi, jūsu viedokļi pieņem zināšanai, un es domāju, ka esmu izturējies pareizi. Uh, Tagad turpināsim. Nākošais punkts darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa par īrijas referendumu par Lisabonas līguma rezultātiem. Albertīnī kungs, komitejas priekšsādātājs, domāju, ka ir piemēroti šo viedokļu apmaiņu iekļaut darba kārtībā un to diskutēt pirms tādas nākošā jautājuma, proti eh, diskusijas par Eiropas ārējās darbības dienestu izveidi. Par to tad būtu Neits eh, kundze atbildīga. Un es gribu pavisam īsi teikt pāris vārdus par ierīs referendumu rezultātiem. Dažādie politiskie viedokļi ir pārstāvēti, pārstāvēti arī uh, šeit zālē par situāciju tagad un par situāciju um, nākotnē mēs visi esam sanākuši kopā un domājam, ka demokrātijas nozīme ir ārkārtīgi liela un nozīmīgi ir arī ievērot tautas gribu. To referendums parādīja, mēs to pieņemam uh, mūsu zināšanai. Tā ir tā situācija, no kuras sākam strādāt un tagad um, strādāsim, lai institūcijas darbotos vēl veiksmīgāk. Uh, Es domāju, ka ir eh, ļoti nozīmīgi pārbaudīt arī nākošos ratifikācijas procesa soļus. Tie ir soļi, kas eh, mūs sagaida nākotnē, kas prasa pragmatiskus un elastīgus risinājumus. Dažkārt saskaramies ar jautājumiem, kas vēl ir jāatrasina, lai uh, novēlošanos novērst. Jūs zināt, ka Čehijas prezidents Vaclavs Klaus vēl nav paziņojis, kad viņš parakstīs ratifikācijas dokumentu. Šo ratifikācijas dokumentu ir pieņēmušas abas uh, valsts palātas. Liekas, ka prezidents Klaus sev piešķir uh, tiesības. Uh, Čehijas konstitucionālās tiesas uh, lēmumu nogaidīt, jo daži senatori ir iesnieguši prasību. Tas varētu pāris nedēļas vai mēnešus novēlot uh, līguma stāšanos spēkā, un, manuprāt, ir piemēroti, tā kā mēs arī plenārsēdē diskutēsim, tad uh, mēs varētu diskutēt tagad, kā mēs veidosim pārējais laiku un kā mēs kā afet komiteja darbosimies. Es vēlos uzdot pāris jautājumus un aicināt um, koordinātors un to pārstāvjus uh, diskutēt. Pirmais punkts kā mēs varētu institūciju funkcionalitāti nodrošināt, it īpaši komisijas darbību un vienlaikus ieviest institucionālos jaunumus, kādi ir saistāti ar Lisabonas līgumu. Nicas līgums paredz komisāru skaita samazināšanu 26-27 vietā un Lisabonas līgums pārstāv principu viens komisārs dalību valstī. Mm pēc Eiropadomas lēmuma. Un ir arī ierosinājumi, ka risinājums varētu būt uh, sekojoši, ka jaunā komisija nosauktu augsto uh, pārstāvu balstoties uz spēkā esošo līgumu, uh, vēl neievērojot Lisabonas līgumu spēkā stāšanos. Un līdz ar to tā dalība valsts, kuru kol, kur uh, pārstāv nav iekļauta uh, komisāra kolēģijā, nosaukt šo augsto pārstāvi. Pēc tam vēl ir atklāts jautājums, kas notiks tad, kad Lisabonas līgums uh, spē stāsies spēkā. Un releks Uh, atkāpšanās, komisāra atkāpšanās noved pie uh, rotācijas uh, darba sadalījumā, tas apgrūtina parlamenta darbību, jo, uh, ja uh, komisija atkal par jaunu tiek sastādīta, tad varētu būt nepieciešams vēlreiz izteikt uzticību, tas vēl būtu kāds punkts. Tātad kādi ierosinājumi būtu augstā pārstāvja iecelšanai? Vai parlamentā jāuzklausa viņš pirms. Uh, līgums stātos spēkā. Tātad, nu, šie ir pāris tādi jautājumi un punkti, par kuriem mēs varētu padomāt, un tagad gribu aicināt tos, kas vēlas izteikties par šiem jautājumiem, un būšu ļoti uzmanīgs. Neits kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, dārgie kolēģi. Vispirms Manas grupas kolēģu vārdā es gribētu izteikt prieku par referendumu rezultātiem īrijā. Nedaudz vairāk nekā 67% no vēlētājiem nobalsoja par Lisabonas līgumu, un tā patiešām ir tāda stabila uzvara Eiropas idejas uzvara. Un paradoxāli, ka īrijas iedzīvotāji pilnībā izprata un saprata um, Eiropas uh, Savienības nozīmi, piedzīvojot šo ekonomisko un finansiālo krīzi, un tikai tad viņi spēja novērtēt uh, savas, uh, teiksim, līdzdalības Eiropas Savienībā vērtību un tas lika viņiem mainīt uh, viedokli arī par Lisabonas līgumu. Un es domāju, mēs varam tikai cerēt, ka tās eh, divas dalībās un to divu dalību valstu eh, prezidenti, kuri vēl nav parakstījuši eh, viņu attiecīgo parlamentu ratificētos tekstus, parakstīs to pēc iespējas ātrāk, lai šis Lisabonas līgums varētu stāties pilnā spēkā. Priekšsēdētājs neesmu nu, pārliecināta, vai es pareizi sapratu, ka jūs gribat, lai es tagad iepazīstinu ar savu viedokli par um, Eiropas dienesta darbībām ārvalstīs e, izveidošanas institucionālajiem aspektiem. Un vai, tie, vai jeb arī jūs gribat pirmo viedokļu apmaiņu par Lisabonas līgumu? To jūs vēlaties, ja? Labi, tātad par Lisabonas līgumu. Ir skaidrs, ka tiklīdz tas stāsies spēkā, mūs sagaida vairākas būtiskas izmaiņas Pirmkārt, pazudīs šie trīs pīlāri, šis nodalījums trijos pīlāros. Vairāk tiks izmantots kvalificētā vairākuma balsojums, kas arī ir ļoti svarīgi, bet jo īpaši ārējās un drošības politikas jomā mēs redzēsim vislielākās izmaiņas. Jo Pirmkārt, mums būs Eiropas padomas eh, priekšsēdētājs, kurš pārstāvēs Eiropas Savienību eh, valstu un valdību vadītāju līmenī tiks izveidots arī augstais pārstāvis ārējai un drošības politikai, kurš vienlaicīgi būs arī komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai mums izdosies atrast šo unikālo personu, kas būs spējīga visu to izdarīt, izpildīt visus šos pienākumus, tas ir cits jautājums, bet tas, eh, ka viens cilvēks būs augstais pārstāvis ārē un drošības politikai un tajāpat laikā strādās ļoti cieši roku rokā ar padomi no vienas puses un tajāpat laikā būs komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Uh, Nu, tā ir ļoti interesanta iezīme un iespējams, ka tas ļaus pārvarēt to plaisu, kas um, ir pastāvējis šad un tad. Un visbeidzot, tiks izveidots dienests Eiropas darbībām ārvalstīs, un es par to runāšu pēc brīža, bet es gribētu teikt tā, ka šī attīstība kad mēs veidojam Eiropas Savienības diplomātisko, teiksim, šo pozīciju, es domāju, ka būtiski mainīs mūsu situācijas starptautiskajā arēnā tuvākajā laikā. Paldies! Broka kungs lūdzu. Paldies par iespēju izteikt pāris piezīmes. Man jāsaka, ka 67,1% kā rezultāts ir ļoti spēcīga zīme. Ne tikai uh, īrijai un īrijas iekšvienē, bet arī Eiropas Savienībā. Un tas parāda, ka tāda plašāka diskusija <coughs> dod iespēju skaidrot lietas un nodrošināt praktiski tas, kas uh, līgumā ir ietverts, un tad iedzīvotāji to arī akceptē. Un uh, tie skaidrojumi un Eiropadoms secinājumi novērš tos, teiksim, pārmetums, ka praktiski neutralitāte tiek pārtraukta un ģimenes tiesības tiek ierobežotas, tas praktiski ir pilnīgs nonsens un absolūti nav saistīts nekādā veidā ar līgumu. 26 dalību valstis ir uh, to apstiprinājušas un īrijas uh, jaunā diskusija un viņu rūpju uh, ievērošana parādīja um, to, ka mm, tādas diskusijas ir bijušas veiksmīgas un praktiski ar līgumu paštam nav bijis nekāds sakars, jo bija ļoti daudz meli izteikt, kas tagad ir atspie, atspēkoti. Un ļoti nozīmīgi ir tas, lai uh, pārējie aspekti ratifikācijas procesā būtu veiksmīgi īstenoti, jo mēs redzam kopš uh, piekdienas Kopš piekdienas uh, līgums visās valstīs ir vai nu parlamentāri vai ar referendumu ratificēts. Un tagad uh, pietrūks divu uh, prezidentu paraksti, kuriem nav uh, izpildvaras tiesības. Tas arī ļoti nozīmīgi. Esmu iepriecināts par to, ka no Polijas dzirdam, ka Polijas prezidents Kačinskis ir paziņojis, ka viņš turēs savu vārdu Un pēc īrijas prezidenta parakstīs, es arī neko citu nesagaidīju. Un es domāju, ka norāde uh, ir spēkā, ka diskusijas ir nepieciešams tikai vienā gadījumā, un es domāju, ka tad mums ir ļoti mierīgi tam jāpievēršas arī konstitucionālās tiesas lēmums, kas vēl ir jāpieņem, mums jānogaida, bet es esmu samērā droši, ka tā rezultāts būs pozitīvs, jo jau reiz uh, tas ir izteicies praktiski vienbalsīgi, ka līgums atbilst Čehijas konstitūcijai. Domāju, ka mm, šajā vietā arī nekādas lielas problēmas nedrīkst rasties. Un pēc šāda uh, Mm, sprieduma. Situācija nevar būt pārāk jā, ilga, un arī tur varēs notikt šī parakstīšana. Līdz ar to gada beigās līgums varētu stāties spēkā. Mēs tagad esam um, jau sākuši procesu ar komisiju skaidrot dažādas jautājumas, bet atļauties pievērsties vienam punktam, kas pēdējo dienu laikā ir bijis nozīmīts. Esot vēstuli, uh, ko sastādījušas kādas valsts opozīcijas vadītājs. Tā ir valsts, kur ir jau uh, ratificējusi uh, līgumu saistoši, kas ir, kas ir sūtīta kādas citas valsts uh, parlamentam ne, uh, nesekot šīs valsts uh, pieņemtajam lēmumam konstitucionālas tiesas līgums. Un kā tad tādā valstī, no kuras šis opozīcijas vadītājs uh, nāk, um, publiskā, teiksim, uh, diskusijā, ja opozīcijas vadītājs no Vācijas, Francijas, Nīderlandes rakstītu kādam citam prezidentam, lūdzu neparakstīt līgumu, kas ir, piemēram, apakšpalātā pieņemts, jo tāda ir šī situācija. Es varētu iedomāties, kā Britu presa reaģētu uh, uz šādu vēstuli, ja tā vēstuli būtu Britu uh, valdībai sūtīta. Es domāju, ka arī um, mums nevajadzētu tagad dusmoties vai paust kādas citas emocijas, bet nu vajadzētu uz, vienkārši mierīgi paraudzīties uz šo opozīcijas vadītāju vēstuli. Un domāju, ka prezidents uh, Klaus neiespaidosies uh, šādu faktoru. Uh, šāda notikuma rezultātā un ka šis paraksts tiks eh, dots. Tagad par procedūru. Nu, eh, komisija tagad veido saskaņā ar līdzes līgumu, jo līdzes līgums pat laban ir spēkā. Komisijas priekšstādātāja balstīja uh, eh, ievēlēja saskaņā ar Nicas līgumu ar atbalstošiem vairākumiem, un ja tie termiņi ir tādi, kā tie ir, situācija būs tāda, ka mēs pēc parastās m, mm, procedūras strādāsim un vienosimies par to, kura valsts izvirzīs ārējās darbības dienas vadītāju, jeb augsto pārstāvi. Tad pēc, līdz gada beigām mēs varētu um, termiņu ietvarēt, uh, sastādīt komisiju. Tā nebūtu problēma, un tad pēc tam līdz ar to ar augsto pārstāvi situācija uh, būtu tāda, ka šī procedūra tiktu iesaistīta um, noslēgumā, tādā izpratnē, ka viņš būtu komisijas vicepriekšsēdētājs no Eiropas parlamenta viedokļa, uzklausīšanās un lēmu pieņemšanā augsto pārstāvi. Pret viņu jāizturas tāpat kā pret katru citu komisāru. Tas, ka viņš nonāk tur, tad tas ir ilgs ceļš. Vispirms padomu komisijas priekšsēdētājs. Uh, un uh, savukārt komisārs ieceļ, um, izvirz, respektīvi izvirz dalību valstis. Bet, nu, attiecībā uz uh, parlamentu vērtējumu un procedūru viss ir spēkā, tāpat spēkā, un mums vajadzētu uh, uzstāt uz to. Un Neits kundze uh, teica, mums vajadzētu padomāt par to, uh, kāda saistība būtu ar Eiropas ārējās darbības dienestu un tā izveidu, un kas mums būtu vēl jāievēro, un ko mēs varētu izmantot no procedūrām, lai uh, paturētu mūsu pilnvaras. Paldies! Grazie, mūr. Paldies, Broka kungam! Tālāk Meijers kundze nākamā runātāja. Me parece que es el kolega, <clears throat> el kolega Mejer. Mejer kungs atvainojas priekšsēdājs saka. Tātad vispirms mums nevajadzētu aizmirst, ka Šī jau ir otrā reize, kad īrijas tauta balso par Lisabons līgumu. Pirmajā reizē viņi nobalsoja pret, šoreiz par. Un es gribētu kolēģiem norādīt, ka ja viņi būtu nobalsojuši arī šoreiz pret, tad viņiem varbūt liktu balsot tik ilgi, kamēr viņi nobalsotu par. Tā ir viena no divām lietām, kas notiek Eiropas Savienībā. Es runāju tās grupas vārdā, kas nav eiroskeptiķi, bet uh, grupa, kas prasa kaut ko no Eiropas, un mēs uzskatām, ka ja Eiropa grib pastāvēt arī nākotnē, tad tā ir jābalstās uz demokrātijas principiem un jārespektē savu pilsoņu viedoklis. Šī gadījumā īrijas iedzīvotāji tika pakļauta otrajai kampaņai no Eiropas komisijas puses, un e, īrijas lielie uzņēmumi ieguldīja milzīgas naudas summas, lai finansējums, kas būtu pieejams eh, šīm kampaņām par un pret, būtiski atšķirtos. Un tas tikai vēlreiz parāda to, cik lielā mērā Eiropas Savienības uh, struktūra ir nepareizā virzienā veidota. Mums ir jādomā, kā iesaistīt pilsoņus uh, Mm, solidārākas Eiropas veidošanā, bet mēs esam to izpratuši un sapratuši pilnīgi nepareizi. Un es uzskatu, ka Lisabonas stratēģija, kas kā ir spēkā un kas ir ļāvusi, kā mums tiek teikts, radīt 20 miljonus jaunu darba vietu un investēt 3% no IKP pētniecībā un izstrādē, tad šie mērķi ir. Tad mēs neesam ne tikai nesasnieguši šos mērķus, bet mēs esam. Vēl sliktākā situācijā nekā pagājušā gadsimta 30. gados attiecībā uz bezdarba rādītājiem. Kāpēc neviens neuzņems atbildību par šīs Lisabonas stratēģijas izgāšanos? Ja mēs paskatāmies uz 43. līdz 49. pāntu Lisabonas līgumā, tad eh, saskaņā ar to tiek veidotas eh, struktūras, kas mūs pie šīs izgāšanās ir novedušas. Eh, mēs esam pieļāvuši sociālo dēmpingu, kas ir izpostījis Eiropas Savienības sociālās vērtības. Šie divi pānti, 43. un 49. ir Lisabons līguma kodols, kas padara pakalpojumu tirgu pilnīgi neregulētu, un tas tiek padarīts par svarīgāk nekā sociālais modelis. Un mēs vaicājām par Ozolkungam, tad, kad viņš pie mums ieradās, kādēļ jūs neatzīstat, ka Lisabonas līgums ir izgāzies, un viņš godīgi teica, es neesmu atbildīgs par to, viņš neuzņēmās atbildību par to, viņš norādīja, ka par to ir atbildīgi amerikāņi, Vašingtona. Mums ir tā saucamais Briseles konsensus, bet viņi uzskata, ka vislabākais, ko tirgus ziņā var izdarīt, ir likt to mierā. Tieši tādēļ mēs kritizējām to, kā Eiropa tiek veidota, kāds ir Lisabons līguma saturs, kad mēs attālinamies no pamat idejas Un tagad es runāju ar sekretariātu. Tas ir pilnīgi nepieņēmami, ka mēs saņēmām tikai vakar dokumentu par šī jaunā dienesta izveidošanu un grozījumu iesniegšanas pēdējais termiņš ir rīt. Tas ir pilnīgi nepieņēmami. Katrā ziņā mums ir nepieciešams vairāk nekā divas dienas, lai noformulētu savu pozīciju attiecībā uz šāda dienesta Eiropas darbībām ārvalstīs izveidošanu. Kas attiecās uz Eiropas ārējo politiku, mēs vēlamies lai nevis mēs vienkārši sekotu tam, kas notiek ASV un būtu atkarīgi no tā, vai uzvar eh, republikāņi vai demokrāti, Nu, bet, piemēram, par Čehijas šo pretraķiešu aizsardzības sistēmu viens Amerikā saka vienu, cits saka citu, un mēs esam pilnīgi bezzobaini attiecībā uz šiem lēmumiem. Ko mēs paši sakam par atbruņošanos? Mums ir nepieciešama ārpolitika, kas balstīta uz nepārprotami autonomu politiku, lai mēs varētu savu lomu starptautiskajā arēnā nostiprināt, kad mēs atbalstam pilnīgas atbruņošanās ideju. Atcerieties libretu, pēc kura mēs dziedam. M mēs centāmies izvairīties no šīs bloka politikas. Mums ne, nevajag militarizēt atkal savu aizsardzības un drošības politiku. Katrā ziņā Lisabonas līgums to pilnībā ignorē. Kā es teicu, priekšsēdētāji kungs, mēs neesam eiroskeptiķi, mēs esam pār Eiropu, bet mēs pieprasām tādu Eiropu, tādu, kādu mēs bijām iecerējuši un saskaņā ar kuriem principiem tā sākumā tika veidot. Un mēs eh, gribētu uh, panākt IGO sapni par uh, federatīvo valsti, es tā saprotu. Mana grupa turpinās pieprasīt uh, atbildību par Eiropas veidošanu, un ja Lisabonas līgumu ratificēs šīs divas atlikušās valsts, jo karalistē joprojām notiek debatas, un šķiet, ka e, viņiem pašiem ir liels problēmas konservatīvo partijā, un tas parādīsies arī noteikti viņu konferencē, bet es domāju, mums ir jāturpina pieprasīt, un es atkārtoju kritiku sekretariātam, jūs nevarat izsniegt cilvēkiem dokumentu pirmdien un pateikt, ka trešdien ir pēdējais termiņš grozījuma iesniegšanai. Paldies! Grazie per l'intervento, kolēga. La... Lielas paldies. Lunačeks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Kungs, es sākšu spāņu valodā, lai atbildētu Meijer kungam uz viņu teikto. Uh, Jūs teicāt, ka jūsu politiskā grupa GOE ir tāda, kas nav eiroskeptiska, bet ļoti eiro pārliecināta ar augstām prasībām. Jūs neesat vienīgie, kam ir augstas prasības. Arī zaļie vienmēr ir bijuši ar savām ļoti augstām prasībām. Mēs vienmēr esam prasījuši daudz vairāk nekā Eiropas Savienība šobrīd var dot. Uh, Īrijā referendums ir beidzies ar atbalstu Lisabonas līgumam. Es domāju, ka līdz ar to mums rodas iespējas vairot demokrātiju nākotnē. Es zinu, ka jūs man nepiekrītat, taču es personiski uzskatu, ka Lisabonas līgums pavērs mums vairāk iespēju demokrātijā Eiropā. Šim Eiropas parlamentam būs vairāk tiesību, un tādēļ man vienmēr pārsteidz tas, ka jūs, Eiropas parlamenta deputāti no goja, nesat par šo līgumu. Bet, nu, šīs diskusijas mums jau ir bijušas. Tagad pārējie pārējuši uz angļu valodu. Sēsdien es tiešām ar prieku noskatījos, ka balsojums īrijā beidzas laimīgi, un uh, man liekas, ka tā patiešām ir ļoti laba lieta. Otro reizi īriem bija iespēja izteikties par līgumu, un šoreiz divas trešdaļas, tātad tāds ievērojams vairākums, teica jā demokrātijas paplašināšanai Eiropā. Es pati pirms nedēļas biju īrijā, atbalstīju īrijas zaļo partiju viņu cīņā referendumā, pirms referenduma kampaņā. Es domāju, ka šī reize atšķīrās no iepriekšējās. Šoreiz dažādās iestādes, tāpat arī pie varas esošās partijas un citas partijas, dažādas ārotbiedrības, valdības un citas struktūras ļoti nopietni izturējās pret šo lietu. Man liekas, ka pirmajā referendumā lielā problēma bija tā, ka tie, kas bija par eh, šo līgumu, neko īpaši nedarīja. Viņi domāja, ka tāpat jau referendumā svinēs uzvaru. Un otra atšķirība bija tā, ka reizēm pretinieku grupa iz, izvirzīja pirmajā reizē pilnīgi absurds arguments, un otrajā reizē tā vairs nebija. Un tomēr arī šoreiz daži argumenti bija tā kā nogājis pagrābti, piemēram, uh, tika minēts, ka minimālā alga būsot, būšot 1,45 eiro. Es nezinu, kurš kaut ko tādu vispār var pieminēt, bet šāds skaitlis parādījās afišās, e, ka tātad minimālā alga samazināsies līdz 1,84 eiro. Ne jau daudz cilvēku vairs e, ir tādi muļķi, ka ļaujas, ka tic šādiem te sagudrotiem argumentiem. Kā jau es sākumā teicu, manuprāt, svarīgi ir tas, ka tie, kas bija par šo līgumu un par to, ka īrija piedar šai kopīgai Eiropai, ir izteicās. Uh, Jaunieši ļoti spēcīgi izjūt šo aspektu. Viņi arī aktīvi iesaistījās kampaņā, un viņu galvenā kampaņas um, ziņa bija tā, ka viņi vēlas piederēt Eiropai. Finanšu un ekonomiskā krīze, protams, nospēlēja savu lomu, lik viņiem justies vēl vairāk Eiropiešiem. Man patīk šī izjūta, ka, ja arī mums nepatīk visas detaļas Lisabonas līgumā vai Eiropas Savienībā, taču mēs gribam piederēt šai Savienībai un veidot to. Tālāk par nākotnes attīstības tendencēm daži kolēģi jau izteicās par to, kas notiks. Mēs uh, zinām jau, ka Polijas prezidents Kačīnskis ir solījis parakstīt uh, līgumu. Ar Klausu kungu vēl būs jāpacīnās. Uh, Es ceru, ka tie uh, deputāti, kas darbojas šajā parlamentā un kam ir labas attiecības ar Klauskungu, palīdzēs viņam pieņemt pareizo lēmumu, bet es zinu, ka tas būs grūti. Tālāk, ja runājam par Kameronu kungu un uh, konservatīvo partiju apvienotajā karalistē, es biju Anglijā nedēļas nogalē, skatījos televīziju tur, un man likās, ka partijas kongresā Kameronu kungs mazdrustiņ tā kā atkāpās no savām pozīcijām. Viņš teica, ka, protams, viņš nevēlas ietekmēt ietekmēt nevienu citu valsts vadītāju. Es ceru, ka Kamerona kungs, eh, ka Kamerona kunga solis ar vēstuli, ko viņš rakstīja Klaus kungam, netiks augst novērtēts eh, konservatīvo partijā. Broku kungs eh, vai Interesanti būtu dzirdēt no jums, kā būtu, ja tiešām Vācijas vai Austrijas opozīcija rakstītu vēstuli karalienei, aicinot viņus par tādu vai citu soli. Par kopīgo ārlietu dienestu es izteikšos nedaudz vēlāk. Es domāju, ka daļa no tās demokratizācijas, kas mums tagad pavērsies, eh, ir tā, ka parlamentiem būs lielāka loma gan Eiropas parlamentam, gan dalībvalstu parlamentam, un arī pilsoņiem būs lielāks iespējas izrādīt savu iniciatīvu. Dažās valstīs, kur eiroskepsis ir diezgan plaši izplatījusies, piemēram, manā valstī, tagad būs iespēja cilvēkiem pulcēties un mēģināt mainīt lietas tā, lai tās viņiem būtu pieņemamākas. Man ir viena cerība. Es tik tiešām ceru, ka Eiropai būs lielāka un spēcīgāka loma pasaulē, tāpat arī mūsu ārlietu dienestam, un es ceru, ka mūsu balss būs vairāk dzirdama tajos jautājumos, kas man tuvi un dārgi, piemēram, eh, cilvēktiesības, konfliktu novēršana un profilaks. Lisabons līgums par to runā diezgan daudz, ne tikai par militārajiem jautājumiem, bet arī par konfliktu novēršanu. Tur ir, un es domāju, ka mūsu parlamentam tur būtu īpaša loma nākotnē. Es tiešām gaidu, kā tas viss attīstīsies. Es ceru, ka parlaments plaši un daudz atbalstīs šo jautājumu praktisko ieviešanu dzīvē, pateicoties Lisabonas līgumam. Paldies! Pēterink. Cināšu izteikties Patrinku. Priekšstādātāja kungs, es esmu pieteicies, lai mm, ierosinātu papildinājumu Neits kundzes ziņojumam Bet pirms tā <clears throat> es ko vēlos teikt par Broka kungu, par šo uh, Lielbritānijas opozīcijas vadītāju lietu. Jā, uh, jāvēro uh, šīs personas uh, darbības dimensiju. Šī persona vēl grib um, Lielbritānijas doto vārdu ņemt atpakaļ, kas nozīmē, ka apakšpalāta, augšpalāta piekrita uh, karaliene ir parakstījusi, līgums jau ir nosodīts Romai, un ja būtu vēl tagad referendums, tad tas būtu vārda laušanas gadījums, jo Lielbritānijas dolais solījums tiktu atsaukts. Uh, Un, cik zinu, tad šī persona ir aicinājusi Čehijas prezidentu neparakstīt, tad tas ir aicinājums konstitūcijas laušanai no Čehijas prezidenta puses attiecībā uz viņa paša uh, konstitucionālajām iestādēm. Bet iedomājieties, kā tas Eiropas institūcija pārstāvis rīkotos tā kā Brita opozīcijas uh, pārstāvis. Kas tad uh, būtu šajā partijā Lielbritānijā un kā, m, kādas lams tikt izteikts uz mums? Es esmu ļoti rūpīgs manos formulējumos, bet tā kā šis, eh, šī persona rīkons, tas pārkāps ne tikai Eiropas eh, tiesības, bet gan tā ir jauna imperialisma forma, jo 27 ratifikācijas gadījumi 27 dalībvalstīs kavējoties vienam eh, parakstam tiek atspēkoti. Un jāsaka, tā ir vienkārši vārda laušana, un mums ļoti strikti pret to jāizturās un jādarbojas. Uh, Tagad par Naitskundzes uh, eh, eh, atzinumu. Manuprāt, šis atzinums ir eh, ļoti labs, bet mums kā parlamentam būtu mm, jāpastāv uz to, lai šajā ārējās darbības dienestā mēs kā Eiropas parlaments, jums nav tulkojums pieejams? Vai jums nav pieejams tulkojums? man vēl nav bijusi iespēja iepazīstināt ar šo tekstu. Man vēl nav bijis, bijusi iespēja iepazīstināt ar manu tekstu. Patrinkungs, bet es sapratu, ka jūs jau par to runājāt. Nu, tad es izteikšu vienu piezīmi. Un tad, protams, kolēģi Neits kundze varētu to ievērot. Ļoti rūpīgi esmu izlasījis šo tekstu, un mans logums būtu tāds, lai mēs iekļautu formulējumu tekstā, kā arī Eiropas parlaments šajā ārējās darbības dienestā būtu pārstāvēts, lai mēs nebūtu izslēgti. Mums ir nepieciešami kontaktpersonas um, šajās pasaules pārst, pār, pārstāvniecībās visā pasaulē. Un ja mēs jau no paša sākuma to neprasīsim, tad pēc tam būtu sarežģīti to prasīt. Tātad mans lūgums, Neic kundze, kundzei tad, kad jūs arī ievērosiet, ie, iepazīstiniet ar savu dokumentu. Es vēlos rosināt, lai uh, Eiropas parlaments būtu pārstāvēts šajā ārējās darbības dienestā. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Ja esat pieteikšies runāt, tad lūdzu komentējiet referendumu iznākumu īrijā. Un pēc tam jūs varat runāt par ārlietu dienestu, bet vispirms par to izteiksies referente. Yes. Много ви благодаря, господин председател. Аз също, както и много от моите колеги преди това. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tāpat kā daudz iepriekšēji runātāji arī es esmu ārkārtīgi gandarīts par to, ka pagājušo piekdienu īrija nobalsoja par Lisabonas līgumu. Esmu ļoti priecīgs, ka īrijas pilsoņi spēja nošķirt savu attieksmi pret savu valdību no attieksmes pret Eiropu. Eiropai šobrīd ir vajadzīga vīzija. Eiropa atrodas krīzē, tai ir nepieciešams reforma līgums, un Lisabons līgums tāds ir. Protams, nedrīkstam aizmirst, kā patreizējā finanšu krīze ir ietekmējusi situāciju. Ja nebūtu Eiropas Savienības, tad īrija droši vien būtu bankrutējusi tāpat kā Īslanda. Tāpēc jau arī Īslandē šobrīd aktivizējas proeiropeiskie spēki. Un tomēr es nedomāju, ka dažām dalībvalstīm vajadzētu dot privilēģijas vai kādus īpašus noteikumus, lai mudinātu tās parakstīt to vai citu Eiropas dokumentu. tā es teicu, domāju, tādas privilēģijas, kas skār sociālo jomu, nodokļu jomu un kas tika dota Sīrijai. Lisabonas līgums neuzspiež dalību valstīm ieviest obligāti dažādus pasākumus, kādus minēja referendumu pretinieki īrijā pirms referendumu kampaņā. Vai Eiropas komisija tiks veidot saskaņā ar Nicas līgumu noteikumiem vai saskaņā ar Lisabons līgumu noteikumiem, eh, tas vēl nav skaidrs. Cik es saprotu, prezidents Barozo pa, nogaidīs vēl kādu laiku, kamēr dalību valsts pieņems lēmumu par to, kāds risinājums viņiem ir mm, pieņemamāks. Es būtu ļoti gandarīts, ja Polijas un Čehijas kolēģi, kas ir klāt šajā sēdē, varētu pastāstīt par notikumiem viņu valstīs. Es esmu pārliecināts, ka Polijas prezidents parakstīs līgumu pēc pāris dienām. Un, ja runājam par tiem mēģinājumiem Čehijas republikā, kas ir vērsti uz Lisabonas līguma darbības apturēšanu, Tad es domāju, ka šie centieni noteikti izgāzīsies. Es tik tiešām ceru, ka līgums stāsies spēkā līdz šī gada beigām, tā lai Eiropas komisija varētu izveidot pēc Lisabonas no, līguma noteikumiem. Pēc tam, kad Nīcis kundze būs eh, prezentējusi savu atzinumu par Eiropas ārlietu dienestu, es vēlētos izteikties vēlreiz par šo jautājumu dot savu ieguldījumu debatēs. Un vēl gribētu pieminēt tādu nelielu detaļu. Mēs esam saņēmuši atzinumu. Vai šis atzinums ir balstīts, ir tapis pēc mūsu komitejas pašiniciatīvas vai kā citādi? cik kritiski mums būtu jāiztiec, jātiec attiecībā uz Eiropas ārlietu dienestu vai, uz, vai attiecībā pret nākamo augsto pārstāvi. Prīgo, la parola al kolega Vigenin, o Vigenin. Paldies, Vigenin kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans uzvārds ir Vigenins. Šīs debatas ir tādas ļoti vispārīgas. Varbūt būtu bijis labi vispirms uzklausīt Annemi Neicu eh, kā referenti par, par Eiropas ārlietu dienas, tad šīs eh, debats varbūt būtu vairāk tādas koncentrētākas. Es izmantoju tomēr šo iespēju izteikties. Mēs, sociālisti un demokrāti, esam ļoti priecīgi par īrijas referendumu iznākumu. Mēs ticam Lisabonas līgumam, aktīvi piedalījāmies kampaņā gan pirmajā referendumā, gan arī otrajā referendumā. Manuprāt, šis rezultāts ļoti ietekmēs Eiropas Savienību gan iekšēji, gan arī ārēji šīs referenduma rezultāts, īru atbalsts līgumam eh, pieliks punktu krīzei, kas piemeklēs Eiropas institūcijas, un Eiropa izskatīsies arī ārēji daudz spēcīgāk no ārpus. Protams, jautājums vēl ir par Polijas un Čehijas ratifikāciju. Es esmu gandarīts par to, ka Polijas prezidents ir apstiprinājis savu gatavību parakstīt līgumu. Mēs visi pazīstam Čehijas prezidentu. Es nedomāju, ka pārāk liels spiediens uz viņu varētu panākt mums vēlamo rezultātu. Mums vismaz vajadzētu skaidrot, ka pēc tam, kad Polijas prezidents būs parakstījis attiecīgo likumu, Eiropā būs tikai viens vienīgs cilvēks, kurš būs pret Lisabonas līgumu joprojām. Un viņš varētu novest Eiropas Savienību krīzē, ja Čehija neratificētu līgumu. Un līdz ar to viņš un viņa valsts tiktu vainot šajā krīzē. Es domāju, ka politiskie spēki Čehijas republikā, kas ir par Lisabonas līgumu, noteikti viņiem ir jādara savs, uz, jāveic savs uzdevums tur. Mēs kā Eiropas Savienība nevaram izdarīt spiedienu uz Čehijas prezidentu. Tā ir iekšēja lieta. Tā kā Čehijas parlamenta abas palāts jau ratificējušas Lisabonas līgumu, tad es nezinu, kādēļ gan prezidents nevarētu to parakstīt. Eh, vienīgais iemesls varētu būt viņa dīvainais raksturs. Runājot par britu konservatīvajiem, es domāju, ka viņiem ir skaidri jāsaprot. Šobrīd klīd baumas par to, ka ir kaut kāda vienošanās starp Čehijas prezidentu un Davidu Kameronu. vienošanās, ka Čehi mēģinās iesaldēt ratifikāciju līdz tam brīdim, kad Lielbritānija pie varas būs konservatīvie. Nu, tas nav nopietni. Konservatīvo partija ir nopietnas politisks spēks. Viņi vēlas nonākt pie valdības apvienotajā karalistē. Es nedomāju, ka eh, tas ir viņu cienīgi veidot šādas te politiskas schēmas. Man negribas tam ticēt. Es tik tiešām ceru, ka līdz gada beigām Lisabonas līgums būs ratificēts. Ir, protams, daži papildus institucionālie jautājumi, kas ir jārisina. Mums jāgaida līdz padomas lēmumam par Eiropas komisijas sastāvu. Es personiski domāju, un arī socialistu grupa uzskata, ka jaunā komisija ir jāveido pēc Lisabonas līguma noteikumiem, tad, kad līgums būs ratificēts. Protams, ir jāturpina sagatavošanās darbi balsojumam par komisiju saskaņā ar patreizējiem noteikumiem. Taču mūsu mērķim ir jābūt tādam, ka Lisabonas līguma ietvaros jāveido šī komisija. Jautājums ir par pašu Barozo. Mēs e, dāvājām viņam uzticību, balsojot saskaņā ar Nicas līgumu. Un tagad mums ir skaidri jāpieņem lēmums. Vai mēs varam strādāt ar tādu komisijas prezidentu, kurš ir ievēlēts saskaņā ar Nīcas līgumu, ja pati komisija būs veidot saskaņā ar Lisabonas līgumu. Neuzskatiet to par provokāciju, taču man šķiet, ka varbūt būtu labi vēlreiz balsot par komisijas prezidentu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, tā lai būtu skaidrs juridiskais pamats un tiesiskā skaidrība. Tad, kad Lisabons līgums būs ratificēts, tad padomēji un Barozo būs ļoti liela loma. Viņiem ir ļu, ar lielu atbildību jāizturas pret uh, padomas prezidenta iecelšanu tā, un, un pret augstā pārstāvi personību. Mums jāņem vērā, tas, ka tiesiskais pamats abu šo amatu izveidošanai tagad mums būs, taču ir ļoti svarīgi, kādi ir tie cilvēki, kas ieņem šos amatus. Augstais pārstāvis ārpolitikas jautājumos, manuprāt, ir jāizvēlas no sociālistu vidus tā, lai galvenie amati būtu līdzsvarot sadarbi, sadalīt starp galvenajām politiskajām grupām. Un visbeidzot, Eiropas parlamentam ir jābūt ļoti aktīvam, ir pilnībā jāiesaistās visos pārmaiņu procesos. Es domāju, ka mums noteikti būs vēl konkrētākas diskusijas par institucionāliem aspektiem, tad, kad runāsim par Aneminīcas ziņojumu. Tas būs tikai sākums, jo pārmaiņu būs daudz, gan kopējā ārējā un drošības politikā, gan citās jomās. Un mūsu uzdevums ir mēģināt ietekmēt visus procesus un veidot šo politiku tā, lai tā nāktu par labu Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Tā, lai Eiropas Savienībai patiešām būtu būtiska loma pasaulē un lai ar mums rēķinātos. Paldies! Paldies! Kasulīdis kungs, nākamais runātājs, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu atzīmēt sekojošo. Īrijas tauta, kā suverēna tauta, ir nobalsojusi par Lisabonas līgumu. Viņu suverēnās tiesības bija balsot atšķirīgi no tā, kā viņi balsoja iepriekšējā reizē. Manuprāt, viņi nobalsoja par līgumu šoreiz tādēļ, ka padome deva viņiem konkrētus solījumus tajos jautājumos, kas viņos, viņus darīja bažīgus un lika nobalsot pret līgumu iepriekšējais. Šie jautājumi, kuri tika, kuros īri saņem solījums, bija ārpus Lisabonas līguma patiesībā. Tos neregulē Lisabonas līgums. Viņiem vienkārši radās maldīgs priekšstats par to līguma pretinieku uzvedības dēļ. Neaizmirsīsim par to, ka šobrīd ir finanšu krīze, kas ir nodemonstrējis vēlreiz, cik savstarpēji atkarīgi mēs visi esam un cik ļoti svarīgi ir piederēt šai te Eiropas saimē. Neaizmirsīsim, ka Īslanda, kas ilgus gadus nevēlējās iestāties Eiropas Savienībā, tagad ir kandidāta valsts. Un tas ir visu to ciešanu dēļ, ko Īslandē izraisīja finanšu krīzi. Īslanda ir maza valsts ar eh, ļoti mazu valūtu, kas nespēja pretoties starptautiskajiem spiedieniem. Esmu dzirdējis tādu argumentu, ka ja īriem eh, liktu balsot atkal un atkal līdz tam brīdim, kad beidzot viņi nobalsot par Lisabonas līgumu, Un ko konservatīvie šobrīd dara apvienotajā karalistē, tas ir pilnīgi tas pats. To es varu teikt kā atbildi tiem, kas izmanto iepriekš minēto argumentu. Uh, apvienotajā karalistē abas parlamenta palātas uh, un arī karaliene ir atbalstījuši Lisabons līgumu. Un tagad kāds mēģina mainīt šīs te tautas domas. Skaidrs, ka daudzi no mums par zēmu novērtē to, ko nozīmē e, pārstāvniecības demokrātija vai reprezentatīvā demokrātija. Šeit, Eiropas parlamentā, mēs arī esam nokļuvuši pateicoties reprezentatīvai demokrātijai un noturam debatas. Vairums dalību valsti ir ratificējušas Lisabonas līgumu, izmantojot tieši šo instrumentu, reprezentatīvo demokrātiju, kas ir tikpat leģitīma kā referendums, visas tautas aptauja. Mēs ļoti labi zinām, ka referendumu organizējot, tiek apspriesti daudz jautājumu, kas tieši nesaistās ar referendumu pamatjautājumu. Un tāpēc reizēm referendumu rezultāti ir ļoti maz saistīti ar to pamatjautājumu. Jāsaka, ka es biju patiešām ļoti atvieglots uzklausot to, ko teica Vaclavs Klaus Prāgā. viņš nosūtīja tādu kā signālu Britu konservatīviem, ka ir pārāk vēlu cerēt, ka viņš uh, paturēs šo līgumu neparakstītu līdz vispārējiem vēlēšanām apvienotajā karalistē. Esmu pārliecināts, ka prezidents Klauss ir gudrs cilvēks un saprātīgs, un viņš zina, kāda ir Čehijas Republikas konstitucionālās tiesas nostāja Ir ļoti daudz jautājumu, kas ir izskanējuši un ir atbildējuši gan Čehijas, gan Vācijas konstitucionālajās tiesās. Es domāju, ka ļoti drīz šī Čehijas konstitucionālā tiesa pieņems jaunu lēmumu un prezidentam būs jāparaksta Lisabonas līgums, un tad Lisabonas līgums varēs stāties spēkā līdz nākamā gada sākumam. Tad, kad šīs līgums būs stājies spēkā, Tad, kad tas būs kļuvis par Eiropas Savienības likumu, un ar to es arī beigšu priekšsēdētā kungs, tad vairs neviena dalība valsts nevarēs turēt Eiropas Savienību kā savu ķīlnieci. Tas būs otrādi. Lai arī ko Torija plāno darīt attiecībā uz referendumu, viņiem būs jāpārliecina 26 pārējās dalību valsts par to ka tāds ir vajadzīgs. Un visbeidzot, par to, ko teica Viganen kungs par Barozo kungu. Es domāju, ka jautājums par to, vai Barozo būs komisijas priekšsēdētājs vai nē, ir atrisināts reiz par visām reizēm. Es nedomāju, ka viņa leģitimitāte varētu tikt kaut kādīgi apšaubīta. Pat ne ar to, ka ir dažādi juridiskie pamati. Viņš ir saņēmis tādu balsu vairākumu atbalstam, kas ir nepieciešams arī saskaņā ar Lisabonas līgumu. Ja Barozo leģitimitāte tiek apšaubīta, tad jau jāapšauba arī Eiropas parlamenta leģitimitāte. Paldies! Palikuši pēdējie trīs runātāji. Lēzings kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Ļoti daudz šodien runāja par demokrātiju. Vācijā amatnieki saka apmēram tā. Kas nav piemērots, to piemēro. Un sakot par referendumu īrijā, man liekas, ka tā ir tāda, nu, tā kā demokrātijas parola, man liekas, ka tas ir samērā savādi viedokļa brīvība, referendums, līdznoteikšana. Tie ir visi demokrātiski jēdzieni, kas ir ļoti labi un nozīmīgi. Bet demokrātija ir uh, subtīla un sarežģīta joma. Itālijā ir uh, notiek demonstrācijas par domas brīvību. Un, protams, ka nav aizliegta brīv, viedokļa brīvība Itālijā, bet patiesa viedokļa brīvība ir saistīta ar to, kam ir vara pār to. Un šajā referendumā es konstatēju ļoti daudz ko no tā, kas ir pret demokrātiskiem noteikumiem. Piemēram, vēlos uzdot jautājumu, vai Eiropas Savienības institūcija vai tās pienākums nav šādos procesos, kā. Ka kāds tāds referendums palikt neitrālai. Gluži pretēji daudzi komisijas um, pārstāvji devās uz īriju, lai uh, iesaistītos par kampaņā. Un uh, no valdības līdzekļiem tika arī finansējums raksts arī no uh, Eiropas parlamenta deputātu līdzekļiem tika uh, dota daļa, lai iesaistītos pārkāmpaņā. Jā, viņi to drīkst. Vai tas ir demokrātiski? Nu, viņi investē tiešām tūkstoši šajā pārkāmpaņā. Un jautājumu atkārtošu, vai tas ir demokrātiski un atbilstoši mm, likumdošanai, ja Eiropas Savienības pārstāvi, respektīvi komisijas pārstāvi, tik masīvi iespaido kādas tautas viedokļa veidošanas procedūru. Kolēģis Broks arī runāja par to, ka bija daudzi apmalojumi uh, pret šo uh, līgumu vērsti. Un tiek runāts uh, par to, ka Eiropas parlaments saņems lielāks līdzlemšanas uh, tiesības, bet kur tad tās ir attiecībā, piemēram, uh, pret uh, Eiropas Savienības kareivju darbība ārvalstīs. Ne 36. pants, ne kopienas tiesa 26. pantā nesaņem tādas kop, līdzlemšanas tiesības. Kara un miera gadījumā, manuprāt, Eiropas Savienībā šī viedokļa ievērošana nepastāv. Es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par šo punktu. Paldies. Grazie. La parola al collega Šība. Paldies, Šipkungs. Un pēc tam Predeskungs. Un tad referenta. Byłem zaangażowany w proces. Pagājušā gada pavasarī mm, es Polijas parlamentā piedalījos eh, ratifikācijas likuma teksta sagatavošanā. Un es varu teikt kolēģiem šodien, ka Polijas prezidents parakstīs šo līgumu. Pavisam drīz es ticu viņu dotajam vārdam, un es domāju, ka viss noritēs gludi un bez aizķeršanās. Tad, kad es darbojos Polijā, tad es domāju, ka process būs grūts ne tikai Polijā, bet arī citās valstīs, jo ļoti daudz bija neatrisinātie jautājumi Lisabonas lieguma sakarā. Bet es domāju, ka labās ziņas, kas izriet no īvi, īrijas referenduma, ir tas, ka mums izvērtās reāls publiskās debatas par Eiropas Savienību, Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās bija debatas par Lisabonas līguma saturu, par Eiropas Savienību kā tādu. Līgums, protams, nav tik nevainojams un tik labs, kā tā aizstāvi to saka, bet tas nav arī tik slikts, kā to nomēl no oponenti. Es domāju, ka šis līgums uh, Eh, prasa no mums spēju koordinēt savas darbības un sēsties pie saruna galda sarežģītos gadījumos. Un es domāju, ka līgums pats par sevi nozīmē progresu un tas ļauj veidot uh, Eiropas Savienības institūcijas, kas palīdzēs Eiropas Savienībai labāk funkcionēt. Piemēram, padoms prezidenta amats tiek ierosināts, bet kā šis amats izpaudīsies, vai šis cilvēks būs moderators vai arī uh, cilvēks ar stingru roku? Tas ir jautājums. Un te, es domāju, mums tiek piedāvāt zinām izvēles brīvība attiecībā uz to, kā mēs noformulēsim šo lomu. Lisabonas līgums arī noprecizē Eiropas Savienības lomu ārējās attiecībās, ārējo attiecību kontekstā. Daudz dalību valstu konstitucionālās tiesas ir pieņēmušas savus lēmumus šī līguma sakarā un gribētu vērst jūsu uzmanību uz Čehijas Republikas konstitucionālās tiesas lēmumu, kā arī uz Kārls Rūres konstitucionālās tiesas lēmumu Uh, lēmumu, kas atsaucas uz Nacionālo parlamentu lomu, uz Nacionālo parlamentu attiecībām ar Eiropas Savienības parlamentu. Subsidiaritātes princips kļūst ar vien svarīgāks, un mums Eiropas parlamentā būtu jādomā ar vien vairāk par to, kā mēs veidosim struktūrētas attiecības ar dalību valstu parlamentiem. Pirms kādu laika es biju Polijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs, tādēļ es esmu ieinteresēts labu institucionālo attiecību veidošanā, jo mēs noteikti negribam pieļaut situāciju, ka dalībvalstu parlamentu uzskata, ka viņu viedoklis netiek ņemts vērā un ka mēs nepilnā mērā neizmantojam Lisabonas līguma potenciālu. Kas attiecās uz Eiropas Savienības veiksmīgu un efektīvu darbību Lisabonas līguma ietvaros. Tas no institucionālā viedokļa būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā visas iesaistītās puses spēs sadarboties un koordinēt savas darbības. Es domāju, ka uh, Britu pieredze ir unikāla. Ratifikācijas process ir pabeigts, bet tas tiek apšaubīts. Paldies! Paldies! Tālāk Prēdā kungs lūdzu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji kungs! Es ļoti labprāt gribētu atzinīgi vērtēt uh, īrijas referenduma rezultātus. Un eh, patiesi tas ir uh, dziļš gandarījums. Referenduma atkārtošana nu, nav tāds ļoti iedrošinošs uh, process, tas nav nekas uh, tāds, ko varētu vērtēt tā kā uzticību rosinošu pilsoņu vidū. Bet domāju, ka šīs neuzticības rezultātus pār, uh, no nu, pārvērš respektīvi atspēko šie mm, ļoti plašie pozitīvie rezultāti. Un uh, šis uh, rezultāts ļoti skaidri parāda valdošo viedokli un novērš bažas. Bija ļoti gandarīts uzklausīt to, ka Polijas prezidents turēs vārdu un parakstīs dokumentus tā, kā ir solījis. Un attiecībā uz to, ko teica Lunāčeks kungs par uh, to, ka partijas ir ļoti nopietni pievērsušās līgumam, līguma izvērtēšanai. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka partijas patieši ir to darījušas, ka tās uh, pievērst pozitīviem rezultātiem krīzes laikā. Liekas dažreiz pat paradoxāli, ka uh, šādi no nozīmīgi lēmumi tiek pieņemti krīzes laikā, un tas nav pirmo reizi, kad Eiropa virs uz priek, virzās uz priekšu ekonomiskas krīzes apstākļos. Un tas, kas ir vēl vairāk paradoxāli, ir tas, ka dalībvalsts, viens dalībvalsts uh, prezidents, proti Čehijas uh, prezidents, uh, veido opozīciju uh, šim viedoklim. Un tajā pašā laikā diskusija uh, ar eh, Britu apsaruntīviem. Kamerun kungs nav vēl pie varas, un tas ir ļoti savādi, ka kāds, eh, kāds valsts prezidents eh, saistās un tiek saistīts ar opozīcijas priekšsēdētāju viedokli. Uh, Un piekrītu um, vienam no iepriekšējiem runātājiem, ka nevajadzētu izteikt pārāk lielu spiedienu attiecībā uz Čehijas mm, prezidentu, jo tad efekts varētu būt pretējs. Es uh, uzticos Čehijas prezidenta skaidrai, uh, teiksim, situācijas izpratnē, un gan jau lēmums būs labs. Nepiekrītu Vigeņin kungam attiecībā uz uh, balsojumu par komisijas priekšsādātāju. Domāju, ka balsojums par Barozo kungu ir bijis likumīgs un uh, nav nepieciešams atkārtojums. Līdz ar to, mm, ja mēs to darītu, situācija būtu uh, nepārāk labvēlīga. Paldies! Priekšsētājs. Uh, tagad uh, dod vārdu Nēts kundzei, atzinam sagatavotājai. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, nu beidzot man ir iespēja iepazīstināt jūs ar atzinumu uh, projektu par Elmāra Broka ziņojumu, ko sagatavoja Konstitucionāla lielu komiteja par Eiropas ārlietu dienesta izveidošanu. Šeit izskanēja piezīmes par um, laika grafiku, ar ko mums nācās saskarties. Jā, tas bija ļoti saspringts, bet Iemesli tam ir sekojoši. Kolēģis Broks strādāja pie sava ziņojuma projekta, un pēc tam konstitucionālo lietu komiteja un arī priekšsēdētāju konference nolēma atlikt uz vēlāku laiku diskusijas par šiem jautājumiem. līdz būs zināms īrijas referenduma rezultāts. Es atvainoju sakarunātājiem. Tātad īrijas referendums notika tikai piekdien, un mēs apspriežam apspriedām Broka kunga ziņojumu šorīt no rīta Konstitucionālo lietu komitejā. Tagad mēs apspriežam šī komitejā manu atzinumu par šo ziņojumu, bet mēs kopā ar sekretariātu kas patiesībā nav atbildīgs par šiem datumiem vai grafikiem. Tie ir politiskie lēmumi, ko mēs pieņēmām, un tādēļ būtu negodīgi teikt, ka sekretariātam jāuzņemas atbildība par to, ka teksts tika izdalīta tik vēlu. Tas ir tādēļ, ka mēs nolēmām nes, nepubliskot šos tekstus, līdz nezināsim īrijas referendumu rezultātus. Tātad, jebkurā gadījumā termiņš grozījuma iesniegšanai ir atlikts, tas nav rīt, bet tas ir 8. oktobrs. Tā ir ceturtdiena līdz pulkstens 12. pusdienas laikā. Tātad jums ir nedaudz vairāk laika nekā sākotnē tika paredzēts. Tad tik daudz par laika grafiku. Abās mūsu komitejās balsojums ir paredzēts pirmdien Strasbūrā, un pēc dažām dienām attiecīgi plenāra sēdē Strasbūrā. un tas ir tādēļ, ka teksti tad būs gatavi, apstiprināti vēl pirms neformālās galotņu tikšanās, kas notiks tad pēc dažām dienām. Jo, kā jūs zinat, Zviedrijas prezidentūra grib virzīt diskusijas par šiem jautājumiem, tātad par amatu sadalījumu Eiropas padomas priekšsēdētājs, augstais pārstāvis un komisijas priekšsētāja vietnieks un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, tad eh, visi sagaida, ka nopietni sarunas par šo tēmu sāksies neformālajā galotņu tikšanās laikā, un tad ir svarīgi, lai parlamenta teksti būtu viņiem pieejami pirms uh, samita. Es saprotu, ka tas nav pārāk ērti, bet es domāju, ka jūs saprotat arī politiskos iemeslus, kas ir likuši mums pieņemt tieši šādu lēmumu. Tātad par manu atzinumu. Tas sākas ar dažām vispārīgām atziņām, jo tātad mēs, protams, apsveicam īrijas referendumu rezultātus. Mēs jau cerējām, ka rezultāti būs pozitīvi un uh, Nu, tādēļ ir teiks, ka mēs apsveicam īrijas referendumu rezultāts. Mēs norādam arī uz to, kādas izmaiņas atbilstoši Lisabonas līgumam ir paredzētas ārlietu jomā. Viena no tām ir tātad augstais pārstāvis, kurš vienlaicīgi būs arī komisijas priekšsēdētāja vietnieks, saņems atbalstu no Eiropas ārlietu dienesta Mēs norādam arī uz to, kādu lomu spēlē parlaments, kurš pastāvīgi ir aicinājis izveidot uh, kopīgo Eiropas diplomātisko dienestu, un mēs ņemam vērā arī to, ka ar parlamentu konsultēsies, veidojot mm, Eiropas um, drošajā un ārības dienestu, un mēs arī paredzām to, ka tiks izveidots dialogs ar Eiropas parlamentu šī dienesta izveidošanai. Protams, arī paredzot atbilstošu finansējumu piešķiršanu. Tālāk mēs aicinām augsto pārstāvi iesniegt savus priekšlikumus šai sakrā pēc iespējas ātrāk, un mēs pieprasām ievērot uh, sakojošus principus. Tātad A. Mēs uzskatām, ka Šis dienests ir jāveido komisijas administratīvā struktūras un budžeta ietvaros, tajā pat laikā sniedzot atbalstu augstajam pārstāvim, realizējot ārējo un drošības politiku padomas vārdā. Šis amats ir ļoti dīvains un tāds specifisks, bet es domāju, ka tas ļoti loģiski izriet no tā, ko paredz Lisabonas līgums. Un Tā ir tieši tāda pati nostāja, kādu pauž arī Elmārs Brokkungs savā ziņojumā. Tālāk mēs pasvītrojam, ka šim dienestam ir jāstrādā gan ar ārējo un drošības, gan arī ar aizsardzības politiku, un ka ir jāpārņem tie jautājumi, ar kuriem nodarbojas Releks ģenerāldirektorāts. Tālāk augstajām pārstāvim ir jānāk klajā ar detalizētu priekšlikumu, kā Pārējās ar ārējām attiecībām saistītās rīcību politikas tiks organizētas jaunajā institucionālajā struktūrā. Šeit mēs norādam uz paplašināšanos, tirsniecību, attīstību, uh, humanitāro palīdzību, kam ir jāveido neatņēmāma Eiropas Savienības ārējās politikas sastāvdaļa, kā arī mēs pasvītrojam to, ka šī politika noteikti ir jāiekļauj jaunā dienesta um, mandātā. Mēs gribam pasvītrot, ka mēs uzskatām, ka patreiz arī šis, mēs neuzskatām, ka pašā sākumā šīs cits politikas būtu jāiekļauj šai, šī, šajā dienestā. Tālāk mēs pasvītrojām, ka šajā dienestā ir jāpredz struktūra vienības militārās un civilās uh, krīzes saku likvidēšanai. Uh, komandu ķēdu un organizatoriskā struktūra var atšķirties civilajam personālam un militārajam personālam. Tāpat mēs norādām uz to, ka izlūkošanas informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga, lai palīdzētu augstajam pārstāvim pildīt savu mandātu, realizējot saskaņotu un koordinētu Eiropas Savienības ārējo politiku. Mēs aicinām augsto pārstāvu pievērst īpašu uzmanību um, kadru jautājumiem, jo šajā dienestā būs personāls no komisijas, no padoms, kā arī no dalībvalstīm. Lai šis ārlietu dienests kļūtu par profesionālu diplomātisko dienestu, tam ir jānodrošina um, atbilstošs personāla sastāvs, līdz ar to ir arī jāizveido atbilstošas atlases procedūras, kā ievērojot ģeo. Uh, grāfisko līdzsvaru. Tālāk padomes un komisijas un dalībvalstu pārstāvjiem ir jāparedz tie paši nodarbinātības nosacījumi, kā arī pienākumi, neatkarīgi no tā, vai viņi ir Eiropas Savienības amatpersonas vai cilvēki, kas pieņemti darbā uz laiku. Tas ir ļoti svarīgi, jo, lai šis dienests varētu labi funkcionēt, ir nepieciešams, lai cilvēki, kur tur strādā, strādātu atbilstoši vienotiem nosacījumiem, ar vienādu samaksu, ar vienādu darbu darba atalgojumu, jo pretējā gadījumā būs rīvēšanās, ķīvēšanās, un tas novedīs pie sliktiem rezultātiem. Tālāk ir jāstrādā pie profesionālās attīstības un apmācības, veidojot eh, šo organizācijas kopējo garu, un ir jāveido eh, tāda diplomātija, kur tik ņemts vērā arī dalībvalstu diplomātiskā nostāja, ir jāievēro šī diplomātiskā kultūra, ir jāveido kopīgās apmācību programmas, kā arī um, šīs, teiksim, diplomātu rokas grāmatas, izmantojot esošo diplomātisko dienestu apmācību centru tīklu, kas kopumā varētu veidot Eiropas diplomātisko akadēmiju. Tālāk ir jārunā par Eiropas Savienības delegācijām. Un mēs tās redzam kā neatņēmām Eiropas ārējo, ārlietu dienestu sastāvdaļu, un Eiropas Savienības delegācijas saņemtu instrukcijas, un tās arī uzraudzītu augstais pārstāvis, un šīs delegācijas administratīvi tiktu iekļautas komisijas struktūrā. Šeit mēs ierosinam, ka patreiz esošās komisijas delegācijas tiek transformētas par Eiropas Savienības delegācijām. Tajā pat laikā administratīvi tās saglabāsies komisijas administratīvajā struktūrā. Kaut arī uh, norādījums tās saņems no augstā pārstāvja, kā arī viņu darbu uzraudzīs augstais pārstāvis. Tālāk mēs aicinām augsto pārstāvi uh, informēt mūsu komiteju šeit parlamentā par to, kādas personas tiek ieteiktas augstākajiem amatiem šajā dienestā, kā arī organizēt intervijas ar kandidātiem, ja komiteja to vēlas. Tāpat mēs aicinām augsto pārstāvi apsolīt vēst atkārtot sarunas eh, attiecībā uz patreizējo institucionālo nolīgumu ar Eiropas parlamentu par eh, sensitīvu informāciju, lai notrošinātu tādu gludu sadarbību. Lai arī Eiropas Savienības delegācijas trešajās valstīs papildinās esošās dalībvalstu pārstāvniecības, ir iespējams mm, nākotnē šīs delegācijas varētu, Eiropas Savienības delegācijas varētu sniegt arī konsulāros pakalpojumus un risināt jautājumus, kas saistīti ar Schengens vīzu izsniegšanu, lai nodrošinātu ekonomisko efektivitāti. Un vispēcot jautājums, kas izriet no kolēģa Broka ziņojuma projekta. Tātad, visbeidzot, mēs aicinām komisiju, padomi, dalību valsts un arī turpmāko augsto pārstāvi uh, izveidot detalizētu plānu Eiropas ārlietu dienestu izveidošanai, nodrošinot pakāpenisku pieeju. Bet šim plānam ir jābūt tādam, ko ir iespējams realizēt uzreiz, lai pārlieku neievilkt šo procesu, kas varētu novest uh, pie mm, līdzekļu izšķērdēšanas. Un visbeidzot mēs uzsveram, ka viss, kas attiecās uz dienestu finansēšanu, tiek uzraudzīts atbilstoši kopienu dibināšanas līgumā noteiktajai budžetārai uzraudzībai. Tas ir tādēļ, ka man ir bažas kas, diemžēl, kad mēs diskutējam par jaunu dienestu veidošanu, netiek ņemts vērā, mēs par to nerunājam. Tātad pastāv milzīgs komisijas delegācija tīkls. Vairāk nekā 5000 cilvēku strādā, varbūt nevis gluži kā diplomāti, diplom, ar diplomātisko statusu, bet viņi strādā dažādām aģentūrām, ģenerāla direktorātiem, un tā vai citādi ir saistīti ar ārpolitiku. Un, paturot prātā šo situāciju, mēs esam izvēlējušies pakāpenisku. Ja, ja, ja mēs izvēlamies pakāpenisku šīs institūcijas veidošanu, tad pastāv risks, ka notiks konkurences starp šīm delegācijām, kas turpinās darbu un darbosies šis jaunais dienas, kas tiks ieviests pakāpeniski. Un es zinu, ka dalībvalsts nepiekrīt. Dažas atbalsta šo lielā sprādzienu pieeju, kad viss notiek momentāli, citi atbalsta pakāpenisku pieeju. Viņi aicina sākt ar, teiksim, atsevišķām vietām, Ženēvā, Ņujorkā un tā tālāk bet man ir bail, ka ja mēs izvēlēsimies šādu pieeju, tad mēs novērosim konkurenci, resursu izšķērdēšanu, dublēšanos, un es neesmu pārliecināta, ka tas ir labākais veids. Kaut arī es saprotu, ka lielais sprādziens varētu būt milzīgs. Protams, bet es gribētu gribētu norādīt tātad, ka pastāv risks, ka pretējā gadījumā mēs varētu radīt tādu nevēlamu konkurenci. Un es gribētu pateikties arī sekretariātam par sniegto palīdzību. Paldies! Eh, allora, sul parere della renatrice. Lielas paldies, Anna Minīce. Broka kungs izteiksies par atzinu. Eh, Priekšsādātāja kungs, neicis kungs, darbie kolēģi un kolēģis. Neits kundze to uzsvēra, un es tikai pāris papildinošas piezīmes uh, teikšu, ka mēs respektējam īrijas uh, vēlētāju gribu. Bet, nu jā, uh, skatās, ka institūcijās un ierēģņu darbībā, komisijā, padomē, darbs ir veikts un cilvēki ļoti intensīvi strādājuši. Eiropas ārējās darbības dienests ir ļoti nozīmīgs. To vadīs eh, komisijas vicepriekšsādātājs, komisijas vicepriekšsādātājs. Un līdz ar to mēs atgādinām par parlamentu kontrolējošo funkciju. Un mēs kā parlamentārieši esam īstenojušies intereses un uh, ārējās darbības dienas tiks eh, izveidots, bet šis vadītājs tiks ievērots un komisija tam piekritīs pēc parlamentu uzklausīšanas, kas nozīmē, ka Eiropas a, parlaments m, mm, savu konsultācijas a, procesu veiks un a, izteiks savu viedokli. Nēc kundze kopā ar AFET pie tā strādā. Un mums jāraugās uz to, kādas ir mūsu sarunu iespējas, kādas ir iespējas sarunām ar komisiju. Uh, būs daži komisija, un komis starp institūciju sadarbībā vienmēr ir kompanijas, bet es vēlos atbalstīt Neitas kundas pozīciju tā izpratnē, ka šis ārējās darbības dienests tam jāpievienojas komisijai. Ir jau lēmumi, kas ir balsti, kas saka, ka tas varētu tikt asociēts ar parlaments, bet uh, Līgumā tiek noteikts, ka tam ir tāds nozīmīgs ģenerāls raksti, raksturs, bet tas nenozīmē, ka tas ir patstāvīts, un tā arī nav aģentūra. Mēs nevaram to, piemēram, institucionāli ar pārtiks drošības aģentūras salīdzināt un tā tālāk, ne ar institucionālo, ne ar finanšu nozīmi. Bet komisijas sadaļa būs suverēna un. Uh, darbosies ārlietās, jo ārlietās ir atšķirīgas atbildības. Par aizsardzību ir aiz, atbildība, piemēram, padomu. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi, lai augstais pārstāvs, vicepriekšsēdētājs vadītu tā šo pozīciju, lai tur, kur atbildīgi ir padomu, tas īstenot padomas lēmumu un nevis komisija vienkārši tiktu pār. Uh, balsot. Neits kundze teica, ka būs nozīmīgi lēmumi jāpieņem attiecībā uz personālu nacionālo ekspre, eksperti. Š, pret viņiem attieksme būs savādāk nekā komisijas gadījumā, jo šeit viņi būs patstāvīgi. Jo visādi citādi padomu, dalību valsts un komisija kā tad varēs sadarboties. Es domāju, ka visi tie jautājumi ir ļoti nozīmīgi un saistīti ar to, ar šo kopienas uh, izjūtu un arī atbilstošām apmācības iespējām un tās pozīcijas, kādas tagad veidojas ar lietu komitejā un konstitucionālo lietu komitejā. Domāju, ka mēs būsim spējīgi šos viedokļus apkopot un centienus apkopot, jo es neredzu nekādas tādas principiālas atšķirības. Un uh, tas, kas ir Neitskundzes uh, eh, atzinumā rakstīts, ir stiprinājums mūsu lēmumam. Nu, un domāju, ka mēs ar tādu plašu vairākumu varam pieņemt vienotu politisku vienošanos. To vajadzētu pēc iespējas ātri izdarīt un pieņemt lēmumu, neatstāt šo lēmumu citu institūciju ziņā. Un tādēļ esmu gandrīz par to, ka Nēdz kundze. Um, kā Nīckunds teica, ka šī procedūra būs ļoti liela, jo mēs runājam par gan parlamentu interesēm, gan arī šīs komitejas interesēm, un tas ir izšķirīgi, vai mēs tiekam iesaistīti kontrols iespējās, kādas pastāv no paša sākuma, proti uzklausīšana ar augsto pārstāvu līdz pat pastāvīgi ārējās darbības dienesta kontroli. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tās lietas, kas ir kopienas atbildībā, piemēram, ārlietu programmas, de facto tiek instrumentalizētas. Līdz ar to izšķirīgi nozīmīgs ir tas, vai šeit būs parlamentārā kontroli ilgtermiņā ārlietās. Ja ne, mēs nedrīkstam uh, pieļaut to, ka komisija un pārējie kļūst vienkārši par iekšējā tirgus mašīnu. Priekšsēdētāji kungs atļaujot man izteikt piezīmi. Un uh, viena kolēģi no manas pārstāvētās valsts no kreisās pārna izteica kādu. Uh, piezīme, viņa vairs nav zālē, neredzu viņu, bet uh, izteikšu šo piezīme, viņa varbūt praktiskām lietām ir pievērsusies. Bet domāju, ka šī piezīme ir ļoti nepieciešama. Es gribu konstatēt, ka uh, Vācijas konstitucionālās tiesas spriedums ir uh, izteikts un uh, karavīru nosūtīšana atbilst uh, konstitucionālajiem noteikumiem. Arī manā valstī un konstitucionālā tiesa ir tā lēmumi, ka Bundestāga uh, lēmums ir spēkā, kamēr mēs nesam citā uh, juridiskā situācijā, tas ir izšķirīgs. Un es gribu oponēt uh, tam, ka kreisie visu laiku uzsver it, to it kā militāra. Uh, Eh, militāras iesaistas un darbības būtu iespējams bez parlamentāra balsojuma. Tajos gadījumos, kad eh, karaspēks darbojas un eh, tiek lēmts par izmaksām, tad tiek iesaistīts arī Eiropas parlaments. Nav absolūti nevienas, nevienas vietas visā šajā atbildībā, kur nebūtu nepieciešams parlamenta lēmums. Mums nevajadzētu ļaut tā runāt, jo tas ir viens no tiem uh, apmelojumiem, kas tika skaidrots arī īrijā. Mums nevajag uh, pieļaut to, ka pilsonis tiek turēts par domļu. Un uh, šādās gadījumās arī ir jāuzņems iniciatīva runāt par to. Kreisie reprezentē politisko tradīciju, kuru es neuzskatu, ka tā būtu attiecinām uz demokrātijas pamatu. Uh, It īpaši Vācijas kreisie, paraugoties uz savu vēsturi, viņiem nevajadzētu izteikt mācības demokrātijā, bet viņiem labāk būtu jāparaugās uz savu vēsturi. Grazie. La parola all'onorevole. Paldies. Vigēņin kungs, lūdzu. No? Allora il collega onorevole Kovacev. Ja Vigēņin kunga nav, tad Kovacev kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies Nīcas kundzei, paldies Broka kungam! Gribu jums pateikties par valodas skaidrību. Man tagad arī kļuva skaidrāks, kāda ir lietu uh, attīstības gaita, kāda ir parlamenta pozīcija. ar, uz šī atzinuma pamata mums būs diskusijas ar komisiju, ar padomi par to, kā veidot tālāk diplomātisko dienestu Eiropas Savienībā. Man ir trīs komentāri par šo atzinumu, kurus saņēmu vakar. Uh, Es gribētu, lai atzinumā būtu skaidrāk noteikts šī te uh, diplomātiskā dienas darbības aptvērums, tāpat arī juridiskā bāze un personāls, lai tiktu definēts. Nīcis Kundze teica. Dažas no ārējām politikām, tādas kā attīstības politika, ir jāiekļauj noteikti šī dienesta pārziņā, bet citas politikas tādas kā e, pa, kopienas palīdzība, paplašināšanās, tirdzniecības politika tajā neietilpst. Tas netiek minēts šajā atzinumā. Tiek minēts, ka mēs gaidām ārēji e, augstā pārstāvja ieteikumus tam, kā to veidot. Es domāju, ka paplašināšanās un tirdzniecības politika noteikti nebūtu šī diplomātiskā dienesta pārziņā. Vēl viena lieta, ko es gribētu minēt šajā komitejas sēdē, ir pār šī diplomātiskā dienesta tiesisko statusu. Es domāju, ka tai jābūt vai no aģentūrai, vai Eiropas Savienības struktūrai. Šai struktūrai varētu būt augstāka autonomijas pakāpe nekā aģentūrai, bet tai noteikti jābūt arī ir pietiekami taupīgai līdzekļu izlietošanā. Ir jāskatās, kāds ir labākais veids, kā izveidot, kā veidot šo diplomātsko dienestu. Un trešais komentārs attiecas uz punktu 5D atzinuma projektā, un tas ir par personālu. Protams, ka ir jābūt caurskatāmai un taisnīgai darbā pieņemšanas procedūrai, uh, uh, un budžetu nosaka budžeta lēmēja iestāde. Taču es domāju, ka ir jāizveido personāla atlases komiteja, kura izstrādās noteikumus kopā ar iestādēm un dalībvalstīm par to, kādi būs atlases kritēriji. Es domāju, ka ir vajadzīgs ne tikai geogrāfiskais, bet arī de, demogrāfiskais līdzsvars personāla vidū. Un varbūt, ka ir vajadzīgi tādi paši kriteriji kā Eiropas parlamentā, kā, piemēram, degresīvā proporcionalitāte, ko varētu ieviest arī diplomātskajā dienestā. Tas arī ir viss no manas puses. Es priecājos par to, ka mums ir vēl viena papildus diena grozījuma izstrādāšanā. Es noteikti iesniegšu no savas puses. Lielas paldies! Ir septiņi runātāji pieteikušies par šo jautājumu. Mums ir jābeidz sēde pulksten 12.30, un tādēļ katrs drīkst izteikties tikai divas minūtes. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runas laiku, vienkārši lai būtu pieklājīgi pret pārējiem kolēģiem. Severīn kungs. Paldies! Ja mums ir kopīgas intereses, tad mums noteikti ir vajadzīga kopīga politika. Es domāju, ka mums tik tiešām ir kopīgas intereses, un ikviena ārpolitika ir šo interešu sintēze. Problēma ir tāda, ka šobrīd mums nav kopējas ārpolitikas Eiropas Savienībā. Piedāvot Lisabonas līgumu, mēs piedāvājam vismaz institucionālo harmonizāciju mēs mēģināsim harmonizēt ārējās darbības. Lai tas tā notiktu, tad mēs izdomājam šo te ārlietu dienestu. Tas var darboties saskaņot tikai tad, ja tas tiks iekļauts Eiropas komisijas struktūrās. Tikai tad, ja mums būs budžeta kontroli par to, un tikai tad, ja parlamentam būs uzraudzības funkcija. Turklāt, uh, šim dienestam būtu jāveic visas tās darbības, kas saistīts ar ārējo darbību. Arī attīstības palīdzības sniegšana, arī nodarbosies ar starptautisko tirdzniecību un visiem citiem pasākumiem, kuriem ir ārējā dimensija. Tāpēc es uzskatu, ka Elmāra Broka ziņojums ir ļoti labs ziņojums, to es teicu arī Alfko komitejā šorīt. Un pirms notiek galīgais balsojums par šo ziņojumu, mums vēl jāmēģina paskatīties, vai varam abas iespējas atstāt iespējams gan lielās sprādzienu, gan pakāpeniskās pieejas iespējamību neizslēgt. Un pēdējais priekšsēdētājs šobrīd galvenais nav šī ziņojuma saturs, bet gan laika grafiks. Mums ir nepieciešams izstrādāt savu viedokli, pirms padomu sāks skatīt šo jautājumu. Pēc tam beigās mums noteikti būs vēl viena iespēja izskatīt padomus, priekšlikumu un grozīt to. Šobrīd, es domāju, ir svarīgi atbalstīt šo ziņojumu, neiesniegt pārāk daudz grozījumu, bet virzīt to ātri, tā lai padomē priekšā būtu mūsu ziņojums tajā pirmajā dienā, kad viņi sāks spriest par šo jautājumu. Paldies! Gālerkungs, lūdzu. Jā, paldies. Es atbalstu kolēģis Naits Oitenbrukas atzinumu un vēlos uh, norādīt uz pāris punktiem. Mans darbs attīstības komitejā rāda, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, šo politikas jomu iesaistītu ārējās darbības dienesta apjomā, jo mums ir viena politika attiecībā uz trešajām valstīm vai tirdzniecības vai attīstības aspekti vai citi, arī ar drošību saistītie aspekti. Tā ir viena politika, ko mēs pārstāvam. Un līdz ar to visi šie aspekti ir jāiekļauj ārējās darbības dienestā. Sastajā punktā kolēģe. Uh, tā viegli norāda uz to, ka mums vajadzētu nodarboties ar personāla jautājumiem. Es pārstāvu tādu viedokli, ka katrs Eiropas Savienības pārstāvis, kas tiek sūtīts pasaulē, ka viņam mm, ir jāuzstājas šeit komitejā, jo kāds, kas pārstāv mūs, viņam vismaz šeit komitejā jāspēj uzturēt savu viedokli, jo ja kāds rada šeit nepareiz viedokli vai, mm, teiksim, uh, Uh, bezpalīdzīgi, tad domāju, ka viņš arī ārpusē nevarēs mūsu intereses labi pārstāvēt, un līdz ar to mums būtu jāpastāv uz to. Pēdējais punkts šai sakarā. Jā, tā kā 5a ir uh, teikts, uh, mums ir jāropējas, lai tas būtu komisijas paspārnē. <clears throat> Bet es gribētu redzēt viņu atsevišķi arī tādēļ, lai nosaucot uh, um, darbiniekus, nebūtu tā, ka visas komisijas darbinieki varētu uh, iesniegt pieteikums uz šiem postiņiem un starp ģenerāla direkcijām notiek cīņa, kas tad būs šis uh, pārstāvis. Nu, tai vajadzētu būt, teiksim, ārlietu lieta. Mēs arī uh, no uh, mūsu pašu valstīm nevienu no lauksaimniecības ministrijas uh, vai no kādas citas nesūtam kā ārlietu ministrijas pārstāvu. Līdz ar to nu, tādai zināmai nodalīšanai nepiet ir. Um, tā ir nepieciešama, lai visa komisija, lai visi komisijas ierēt nedomātu, ka tas ir viņiem pieejams konkurss. Paldies. Paldies. Un tev, Petringu. Jā, Fozicā, ich mache es. Priekšsēdētāja kungs pavisam īsi, jo uh, jau iepriekš uzstājos un izteicu tādas vispārējas piezīmes, uh, vispārējiem piezīmēm piekrītu, izteikšu grozījumu. Tas ir iespējams, uh, par to vēl vienāšos ar uh, maniem kolēģiem. 5G Eiropas ārlietu dienestam jānodrošina, lai viņa pārstāvniecībās Eiropas parlamentsam būtu kontaktpersonas, kas sadarbību ar Eiropas parlamentu nodrošinātu iekavas vaļā, piemēram, veidojot parlamentāros kontaktus trešajās valstīs iekavas ciet. Tas nozīmē, ka jau no paša sākuma mēs pastāvam uz to, lai mēs tiktu iesaistīti struktūrās atbilstoši un broka ziņojumā arī vispārējā veidā tas ir eh, teikts un būtu labi, ja mēs šeit vēlreiz uz to uzsvērtu. Paldies, kolēģi Naitas kundze. Bene, molte grazie. Allora il prossimo intervento. Paldies. Nākamais runātājs Lunačekas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es redzu, ka atzinuma projektām ir ļoti plašs atbalsts, arī es gribu pateikties tā autorei. Ir daži jautājumi, kurus es gribētu pieminēt un kas, manuprāt, būtu iekļaujami šajā atzinumā. Pirmkārt, punktā 5b jūs runājat par jauno institucionālo ietvaru un par to, kuras jomas jāiekļauj ārlietu dienesta pārziņā. Es domāju, ka noteikti svarīgi minēt tādus jautājumus kā vīde, enerģētika un miera uh, veidošana, jo arī tā ir daļa no ārpolitikas. Mēs formulēsim to grozījumu veidā, es tikai gribu pieteikt mūsu domas. Tālāk jūs minējāt attīstības politikas iekļaušanu jaunā dienesta pārziņā. Visi tie, kas nodarbojušies ar šiem jautājumiem, noteikti zinās, ka attīs, eh, palīdzības sniedzēju vidū ir pretestība šādai nostājai, jo viņiem liekas, ka tāda attīstības jautājumi varbūt tiks uzskatīti par otršķirīgiem. Es domāju, par šo jautājumu vajadzētu turpināt debatas piekrītu tam, ko Petrinkungs tikko teica, ka ir jāpiemina Eiropas parlaments un tā loma ārlietu dienestā. Tālāk par Eiropas diplomātisko akadēmiju. Arī tā ir ļoti laba doma, taču es domāju, ir svarīgi izmantot jau esošo tīklu. Mums ir dalību valstīs dažādas iestādes. Uh, Viss šis pārveids process nebūs viegls tiem cilvēkiem, kas joprojām domā nacionālajā kontekstā par savu ārlietu dienestu. Šis process ir tāds, kurš aizņem zinām laiku, un tas ir jāveicina. Es pati ļoti atbalstu ātrās pieejas variantu, ko Neits kundze arī šeit aprakstīja. Lai nebūtu tāda milzīga konkurence, ko jūs pieminējat. Un tad vēl pēdējais komentārs. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir atsaukties arī uz labu uh, dzimumu līdzsvaru personāla vidū. Paldies Lunačeks kundzei, un tagad došu vārdu Strascer kungam. Uh, in... Paldies priekšsētāja kungs, uh, pavisam īsi. Sākumā atzinām, kas ir iesniegt, un arī ziņojums. Uh, tos pilnībā atbalstu. Un paldies arī par detalizēto izklāstu. Atbalstu to, lai darbība notiktu ātri. Un otrkārt vēlos atbalstīt to, ko Pöteringa kungs izteica ir ļoti nepieciešams, lai no paša sākuma Eiropas parlaments ir daļa no visa kopumā, un arī parlamenta atbalsts ir nepieciešams veiksmīgai darbībai. Un to precizēt, to es tiešām ļoti atbalstu, ka tas tiktu precizēts. Un treškārt, mums vajadzētu mm, raudzīties, lai. Uh, tas, kas Broka ziņojumā tika teikts, šī diplomātiskās apmācības centra vai koleģis izveide ir ļoti nepieciešama. Tas, ka būtu tāda kopēja apmācības iestāde, tā ir ļoti veiksmīga darbība, un es lūgtu ievērot to, ka līdzinējs darbs ir veikts, un to vajadzētu turpināt. Un šis um, tīkls starp nacionālajām diplomātiskajām akadēmijām jau ir izveidots, un ka šī pieredze kas ir uzkrāta, šis darbs, kas ir paveikts, lai tas tiktu līdz iesaistīts nākotnes uh, veidotajā Eiropas diplomātiskajā koledžā. Paldies! Grācie. Ultimi interventi. Paldies, un pēdējais runātājs. Es atvainojos, priekšpēdējais runātājs. Šīta kungs. Grazie, senjor prezidente. Jā. jeden, jak i drugi dokument, e, draft opinii. Jā, tā tad paldies, priekšsādātāja kungs, tie divi dokumenti, ko Neits kundze ir iesniegusi, kā arī Broka kunga ziņojums, parāda mūsu resursu ierobežojamību, bet mūsu resursus vērtējot ir jājautā, vai mēs akceptējam šādu situāciju arī nākotnē. Uh, vai arī mēs koncentrēsim mūsu uzmanību uz uh, ārējo dienestu, lai tas varētu ārlietās aktīvi uh, darboties. Ir nepieciešams institūciju, uh, ir nepieciešama institūciju vienošanās par augsto pārstāvi, kuram tā teikt būtu dubulta darbība veic, veicama. Un uh, padomas un komisijas viedoklis eh, arī jāsaskaņo un piekrītu Pöteringa kunga viedoklim. Parlamentam jātiek iesaistītam ārējā dienesta darbībā un a, atbalstu arī to, ko mūsu Bulgārijas a, kolēģis a, teica, jo viņš uzsvēra to, ka jāievēro reprezent reprezentativitātes princips, proti līdzsvaram jābūt garantētām starp institūcijām un zināmam līdzsvaram jābūt starp dalību valstīm. Tāpat es domāju, ka mēs virsīsimies aktīvi uz priekšu un, protams, ka ir aktīvi jāpadomā par visiem šiem aspektiem. Manuprāt, šim dienestam jābalstās uz uh, parlamenta, Eiropas parlamenta atzinuma dienesta un arī uz skaidri strādājušiem vēstniekiem, lai mūsu, teiksim, un lai mēs varētu arī līdznoteikt vēstnieks, lai zinātu, kas mūs pārstāv. Tā. Pēdējā runātāja Lohbīlers, Lohbīlers kundze. Esmu pēdējā runātāja, atbalstu šo atzinumu, taču konstatēju, ka uzskaitot būtiskākās politikas ārlietu jomā nav atsaucas uz cilvēktiesību politiku un vēlos papildināt to, lai punktā 5b tas tik noteikts, jo cilvēktiesība atbalsts un aizsardzība ir praktiski arī pamats Un tā ir atsevišķa patstāvīga politika, un pēc tās būtu jāveido visas ārlietu aktivitātes, un mēs savlaicīgi iesniegsim arī rakstveida grozījumu par to. Paldies! Prima di lasciare le conclusioni alla relatrice, vi ricordo che il termine ultimo. Paldies. Paldies. Pirms mēs beidzam sēdi, es gribu jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir ceturtdien, pulksten 12. un visi grozījumi jāiesniedz angļu valodā. Un tagad es došu vārdu atzinumu autorei nobeigumu vārdiem. Paldies, kolēģi, paldies priekšsādātāji, gribētu pateikties visiem kolēģiem par viņu dalību šajās debatēs. Šķiet, ka ir diezgan eh, plašs konsensus par to, kā virzīties tālāk par to, ka mums būtu jāmēģina veidot šīs atzinums un broka ziņojums kā paralēli, tā lai stiprinātu savu pozīciju. Protams, es esmu, ļu, es ļoti priecājos par šādiem uzskatiem un šādu atbalstu un esmu gatava dot savu ieguldījumu. Vai mēs varēsim atrast kopīgu pieeju visos jautājumos? par to, vai šis dienests būtu veidojams pakāpeniski vai lielā sprādziena veidā. To mēs šodien neizdomāsim, bet varbūt vajadzētu galvenokārt vienoties par to, ka mums ir vajadzīgs vispārējais plāns, kas ir pietiekami ambiciozs. Ja nav šāda liela ambicioza plāna, kurš norāda darbības virzienu, kurš definē dažas konkrētas lietas, tad mēs, ja mēs nevarētu par to vienoties, ja mēs varam vienoties par to, tad pēc tam varēsim vienoties par pakāpnisku šī plāna ieviešanu. Ja Elmārs piekrīt, tad varbūt tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu strādāt. Ir viens komentārs, kuram nevar piekrist. To izteica kolēģis Kovačevs. Es uzskatu, ka šīs dienests nevar būt ne aģentūra, ne arī Eiropas Savienības kaut kāda struktūra atsevišķa. Uh, tad būtu ļoti grūti nodrošināt eh, pastāvīgu parlamentāro uzraudzību šādai struktūrai. Un tas ir viens no tādiem galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs esam pret šādu statusu. Tālāk pār līdzsvaru eh, dzimumu pārstāvvētībā šajā dienestā tas būs, protams, tāds delikāts jautājums, to mēs šajā posmā nevaram atrisināt. Un es domāju, arī nevajag. Tālāk par geogrāfisko līdzsvaru neapšaubām tādam vajadzētu būt, bet redzēsim, kā tas veidosies. Es, protams, nedrīkstēju piemirst šajā ziņojumā jau pašā pirmajā uzmetumā pieminēt to, ka ir nepieciešama visu dzimumu pārstāvniecība līdzsvarotā veidā. Grozīšu pamattekstu. Es varu piekrist tām grozījumu priekšlikumam, ko pieteica Hansgerts Potrings. Tiešām ir svarīgi norādīt, ka šīs Eiropas ārlietu dienesta delegācijas strādās arī kā delegācijas, kas palīdzēs parlamentam. Man no sākuma likās, ka jūs pieminējat, ka parlamentam jābūt pārstāvētam visās šajās lietās. Par to es neesmu tik pārliecināta, ka katrā šajā eh, pārstāvniecībā vajadzētu būt parlamentu pārstāvim. Bet uh, par to, ka uh, šīm ārlietu dienestām ir jāapzinās, ka parlaments ir svarīga iestāde un viņiem jāsniedz ir pakalpojumi parlamentam un parlamentu deputātiem. Par to es, protams, tam es piekrītu. Tālāk eh, grozījums par cilvēktiesību aizstāvību kā tāds horizontāls uzdevums, kā arī horizontālā kompetence. Es ceru, ka jūsu grozījums tiks formulēts tā, ka mēs to varēsim pieņemt un iekļaut atzinumā. Lielas paldies visiem par pacietību un par uh, ieguldījumu debatēs. Lielas paldies arī jums, saka priekšsādātājs. Godātie kolēģi, neaizmirstiet, ka tiekamies atkal pēcpusdienā. Balsosim par Sāharovu balvas kandidātiem. Līdz ar to mūsu sēde ir beigusies. Paldies!